Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Ierosinu sākt šodienas sanāksmi mūsu komitejai. Sveicu visus savus kolēģus. Sveicu arī tulkus. vēlos vispirms informēt, ka Sartori kundze nevarēs vadīt šo sanāksmi. Viņa lūdza aizstāt viņu šajā ievaddaļā. Man, protams, ir liels gods to darīt. Līdz ar to mēs šodienas sanāksme būs tiešām starptautiski, kad mainīsies galvenā izmantojama valoda itāļu vai čehu. Tā ka šī ir viena no pēdējām sanāksmēm šajā sasaukumā, varbūt pat pati pēdējā šai komitejai, tā kā tā ir īpaša. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Visi ir saņēmuši darba kārtību. Ja vien nav kādi komentāri vai piezīmes, uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Priekšsarētāji paziņojumi. Man ir daži paziņojumi. Tie ir tehniski paziņojumi. Ir pāris lietas, eh, par kurām vēlos sniegt jums informāciju. Pirmais. Mazliet ir pamainījusies pieņemtā darba kārtība, jo rītdien pēcpusdienas sanāksmes daļa ir atcelta. Tātad rītdien, 18. martā, pēcpusdienas sanāksmes nebūs. Otrais ir, jauni spē, eh, ir spēkā jauni balsošanas noteikumi. Tie stājas spēkā 10. februārī un būs spēkā gan šodien, gan rītdien sanāksmē. Līdz ar to rītdien balsošana notiks saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Tātad visi gala balsojumi, balsojumi par rezolūcijām, vienā balsojumā būs personāla balsojumi. Tātad tie būs personāla balsojumi, notiks elektroniski. Tātad tas attiec uz jauniem noteikumiem par balsošanu. Tātad rītdien visi gala balsojumi notiks elektroniski, būs personāla balsojumi. Un vēl viens paziņojums. Pēc šodienas sanāksmes lūdzu neatstājiet šeit nekādas personīgās mantas, jo pēc tam notiks vēl cita sanāksme šeit. Alde politiskās grupas sanāksme būs līdz ar to neatstājiet šeit mantas uz rītdienu. Un visbeidzot, rītdien pulksten desmitos, tātad pirms pašas balsošanas, būs fotografēšanās sesija šai komitejai, lai mums būtu vēsturisks dokuments, kas pierādītu, ka esam šeit bijuši, esam šeit strādājuši. Tas būs grupas foto. Protams, ja esat ieinteresēti, būs iespējams arī atsevišķi nofotografēties. Kvadras kungs man tikko informēja, ka jābūt labi sagatavotam fotografēšanas sesijai, kas dāmām varbūt ir dabīga lieta, bet kungiem varbūt mazāk. Tā kā ņemiet līdzi smaidus uz rītdienu. Trešā lieta. Iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana runa ir par 22. un 23. janvāru sēdi un 12. un 13. februāru sēdi. Šo sēžu protokoli ir izplatīti kopā ar citiem dokumentiem. Un, ja komentāru vai papildinājumu nav, tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Un tie tiks publicēti nemainītā formātā. Tātad tie bija tehniskie jautājumi. Tagad varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir tāds pamatdaļas pirmais punkts. Grozījumu izdarīšana kodola drošības direktīvā. Līdz šim mums ir bijuši 215 grozījumi, septiņi kompromisu grozījumi ir izveidoti, Tātad tas ir paredzēts debatēm. Viena stunda. Vēlos vispirms dot vārdu Romanai Jordan, lai mums paliktu pietiekams laiks izskatīt šos grozījumus. Ir eh, daudz darba paveikts, bija ļoti liels grozījumu skaits, nu tad sāksim darbu. Lūdzu, vārds jums. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. 215 Jā, tik tiešām ir 250 grozījumi, kuri aptver plašu jautājumu loku. Bet pašā sākumā es gribētu norādīt, kā mums bija laba darba atmosfēra ar mūsu sēnu referentiem un mēs esam sagatavojuši septiņus kompromisu grozījumus. Es ceru, ka ik viens varēs no šiem kompromisiem kaut ko gūt, bet eh, atsevišķas lietas ir zudušas, taču tā ir arī kompromisu grozījuma filozofija. Un kopumā mans vērtējums ir tāds, ka mēs esam atraduši labu veidu aktualizēt esošo kododrošības direktīvu. A kompromiss attiecas uz saprātīgi sasniedzamiem, ko mēs mainījām uz saprātīgi īstenojumiem, jau e, pasākumiem kododrošībā domāju, ka mēs esam atraduši precīzāku formulējumu. Tālāk otrais kompromiss attiec uz caurskatāmību. Šajā kompromisā mēs paredzām savlaicīgu sabiedrības informēšanu. Šis kompromiss arī paredz to, ka informācija sabiedrībai ir jāiekļauj eh, visa būtiska informācija un ka ir jāiesniedz, jāsniedz arī vidas ietekmes novērtējums. Un esam iekļauši konvenciju, kas ir ratificēta ārhusas konvencija Eh, eh, arī svarīgs jautājums. Tālāk divi kompromisi, trīs, trešais, ceturtais par drošības mērķiem, un arī šeit mēs esam atraduši precīzāko formulējumu, un tas ir vairāk tehnisks. Kompromiss 5. Piektais kompromiss attiec uz periodisku pārskatu licenšu turētājiem. Šis periodiskais eh, pārskats jau tika pieprasīts esošajā kododrošības direktīvā, un mēs papildinājam ar to, ka ik viens pasākums, ko uzdod drošības autoritāte, papildus šiem pasākumiem ir jāiekļauj pēc tam, kad tiek pārsniegts paredzamais mūža, darba mūža ilgums. Tālāk sastais kompromiss par ārkārtas pasākumu plāniem, kas ir regulāri jāaktualizē. Un šeit aktualizācija paredzēta vismaz reiz astoņos gados, un tad sarežģītāks kompromiss par Uh, to... Profesionāla izvērtēšana. Ir divu veidu šāda izvērtēšana. Viens tips ir tipiskais profesionāla izvērtējums, un otrais ir likumdošanas ietvaros. Šeit mēs paredzējām divus kompromisu grozījumus, 7 un 7b. 7 a ir parakstījusi Tautas partija SD Alde Zaļie un otro ir parakstījušas pārējās grupas. Liela daļa teksta ir vienāda abos eh, grozījumos, bet es domāju, vissvarīgākais ir tas, ka mēs piekrītam stiprināt Eiropas komisijas lomu un piekrītam, ka šī loma ir jādefinē Eiropas eh, kodoldrošības regulētāju grupas ietvaros. Astotais kompromiss ir ar eh, augstāku, eh, lielāku komisijas lomu gadījumos, kad Enstrek nevar atrast tematu periodiskiem astoņu gadu profesionāli izvērtējumam. Šeit Mēs norādām, ka komisija ir tā institūcija, kas norādīja šo tēmatu. Pagaidām tādu lomu komisija nav paredzēta. Un es gribētu jūs arī ziņot par to, ka gatavojos piedāvāt trīs mutiskus grozījumus saskaņā ar kompromisu grozījumiem mēs pārskatījām apsvērumus un domāju, ka no tiem trijos ir skaidrāk definēta ensreg loma, un es gribētu to iekļaut apsvērumos. Mēs arī apskatījām. Um, I was uh, asking uh, Juri committee for an opinion. Tiesiskā pamata mainīšanas uh, iespējas, un jūrī komiteja 20. Nu, martā nāks klajā ar savu atzinumu, bet es gribētu lūgt kolēģus ievērot esošo juridisko ietvaru Eiropas Savienībā, lai gan jūs varētu tam arī nepiekrist tomēr saskaņā ar Eiropas Savienības darbības līgumu un Eiratam līgumu ir ļoti svarīgi norādīt, ka juridiskā bāze šeit ir Eiratom, taču es piekrītu tam, ka mums visos iespējamos gadījumos ir jācīnās par lielāku Eiropas parlamentu lomu. Un noslēgumā šīs direktīvas sakarā gribu ziņot, ka plenārsēdes balsojums ir pārcelts no aprīļa otrās uz pirmo plenārsēdi un ceru, ka tas jau ir fiksēts, un mēs 3. aprīlī liksim šo priekšlikumu uz balsojumu. Gribu vēlreiz pateikties sekretariātam, kolēģiem par viņu ļoti nozīmīgo lomu sadarbību diskusijās, un tagad ar lielu prieku uzklausīšu jūsu komentārus par kompromisu. Děkuji paní zpravodajce naší. Paldies, Jordans kundzei. Tagad varam pāriet tālāk pie diskusijas. Pirmām kārtām došu vārdu ānu referentiem jo viņi ir piedalījušies šajās sarežģītajās diskusijās par visiem grozījumiem un Koreja de Campos kungs pirmais. Muito obrigado, Presidente Tojanovski. Muito gosto tenho em que esteja hoje a presidir esta sessão. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu pateikties referentei Romānai Jordanai par viņas paveikto lielisko darbu, par sadarbības e, gāru, kurā mēs varējām diskutēt sanāksim gaitā, un arī par viņas izsvērto attieksmi, kas ir šīs padomis likumdošanas priekšlikuma rezultāts. Direktīvas pārskats ir nepieciešams un domāju, ka es varam droši teikt, ka tā ir pirmā lielā iniciatīva pēc Fukushimas katastrofas. Tas, e, tie secinājumi, ko mēs esam varējuši izdarīt pēc šīs briesmīgās katastrofas, ir jāpārformulē, kā jauni noteikumi un jaunas prakses Eiropā Šie noteikumi nav tik ambiciozi, kā mēs to būtu groma, domājuši sākumā, taču jāatzīst, ka tas ir solis uz priekšu šajā jomā, kurā nav nemaz tik viegli uz priekšu virzīties. Kodolenerģija ir tā joma, kurā nacionālās intereses var konfliktēt. Atsevišķi ir progresīvāki, citi vairāk atbalsta kodola drošības pasākumus, stingrības pasākumus, un šie, šīs viedokļu kolīzijas tāpat arī atspoguļojas Eiropas parlamentā. Runājot par sarunām, eh, kas tika pabeigtas pagājušajā nedēļā, un tādējādi mēs varējām vienoties par astoņām, astoņiem kompromisu grozījumiem, mūsuprāt tie visi ir līdzsvaroti un sociāldemokrātu grupa gribēja to saglabāt visos gadījumos, kād ir, tas ir iespējams attiecībā uz komisijas priekšlikumu drošības aspektiem. Tāpat arī stiprināt nacionālo regulātoru lomu, un tas viss ir jāskata pārskatīšanas pierrevju procesā, kas mūsuprāt ir ļoti um, būtiski, lai izvairītos no nacionālo interešu dominēšanas pārkopienas interesēm. Tāpat arī lielos vilcienās mēs piekrītam šeit kā koordinātori attiecībā uz nacionālajām regulatīvajām aģentūrām. Mēs arī atbalstām ieteikumu mainīt juridisko bāzi šai regulai Eiratom pantos, kas attiecas uz Lisabonas līgumu. Tas varētu dot iespēju Eiropas parlamentam iekļūt koplēmumu procedūrā, eh, vairāk uzsvarot veselības un apkārtējās vides jautājumus visā, kas ir saistīts ar kodolu enerģiju. Kā jau norādīja referenti Jordāna, mēs pieņemam pilnībā to, kamēr nav citu atzinumu, kas mainītu juridisko bāzi, mēs turpinām strādāt ar Eiratomu juridisko bāzi. Un noslēgumā gribu pateikties referentei pār ļoti svarīgo nozīmīgo devumu, norādot, ka sociālistu un demokrātu vārdā mēs neredzam nekādu ieganstu, lai šo ziņojumu neapstiprinātu. Paldies! Děkuji. Paldies! Paldies Dekampas kungam. Un tā kā nav šobrīd klāt visi ēnu referenti, tad gribētu izteikties es pats, jo man arī ir tāda dubulta loma šobrīd. Es arī gribētu pievienoties citiem kolēģiem, kuri jau izteica sveicienus mūsu referentei. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir bijuši daudz dažādi pretrunīgi viedokļi. Kolēģi un atsevišķas dalībvalsts izteica atšķirīgus dažādus viedokļus par kodoliekārtām un kodoldrošību. Tātad darbs nebūtu nebija viegls atrast kompromisus. Ah, gluži labi saprotams, ka pēc Fukushimas ah, kodolavārijas notika daudz ļoti tādas karstas debatas par kodolu drošību, un tas viss ir arī ietekmējis ah, darba pie direktīvas. Tā ka es gribētu pateikties Jordans kundzei ļoti sirsnīgi, viņa tiešām ir centusies rast risinājumu, kaut gan uh, Uh, viedokļi dažkārt ir bijuši stipri pretrunīgi. Un tas ir sasniegums no viņas puses, ka viņai ir izdevies panākt kompromisa grozījumus. Savas politiskās grupas vārdā gribu teikt uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt un saglabāt uh, nacionālo regulējošo iestāžu neatkarīgumu tā, lai dalību valstu līmeņa uzraudzība būtu uh, stipri neatkarīga un lai tā tiktu profesionāli veikta. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tieši nacionālo regulātoru neatkarīgums ir ārkārtīgi svarīgs uh, jautājums ECR grupai. Tātad par sešiem kompromisu grozījumiem tik tiešām piekrītu referentei, nesaskatu tur nekādas problēmas vai pretrunas. Mūsu viedokļi ats, eh, atšķiras vienīgi attiecībā uz eh, profesionālu izvērtēšanu, peer review. Te mēs nedomājam, ka Eiropas komisijai būtu Uh, tiesneša loma, ja es tā varētu izteikties. Es uzskatu, ka svarīgi ir nodrošināt nacionālo regulējošo iestāžu neatkarīgumu, un šo iestāžu viedokļi ir izšķiroši svarīgi. Un tieši šo iestāžu viedokli vajadzētu ņemt vērā un izmantot. Tātad mums vissvarīgākais ir tieši saziņa Ensre grupas ietvaros, un tāpēc esam iesnieguši otro grozījumu, kur jūs redzēsiet, kur, kur atspūgļojas mūsu nostāja. Un tāpēc mums ir 7A un 7B grozījumu, un abi grozījumi atsevišķi tiks arī um, likt uz balsošanu, jo šī ir joma, kur uh, Mums nav izdevies saskaņot savus viedokļus, un tāpēc esam nolēmuši iesniegt divas atsevišķas grozījumus šajā sakarībā. Es gribētu pateikties eh, referentei Jordans kundzei vēlreiz paust savu pateicību. Liels paldies par jūsu pacietību un eh, jūsu spēju saskaņot, samierināt mūsu viedokļus, es domāju, un ceru, ka rīt mēs varēsim uh, panākt eh, tādu labu visaptverošu risinājumu Eiropas parlamentam. Tā ka vēlreiz paldies. Tātad es paudu arī savu kā ēnu referenta viedokli, bet es vairāk neredzu nevienu citu ēnu referentu zālē. Šķiet, ka tad varam virzīties uz priekšu un varam uzsākt debats. Krostec kundze, lūdzu. Jā. Yeah. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām šis ir ļoti svarīgs un jūtīgs jautājums. Arī es gribu apsveikt mūsu referenti, jo šis paveiktais darbs bija ļoti sarežģīts, lai varētu samierināt sākotnēji visai atšķirīgās E, pozīcijas dažādos būtiskos e, jautājumos. Iesākumā par juridisko bāzi runājot. Šis jautājums atskan vismaz tik ilgi, e, kamēr es strādāju Eiropas parlamentā, un kas izskan visos ziņojumos, kuri skar kodola enerģiju. Es domāju, ka mums vajadzētu pilnīgi noteikti saglabāt Eiratomu juridisko bāzi, būtu riskanti atvērt šādas debates, un tas varētu novest pie visai smagiem uh, Eh, procesiem, ar valdību, starpvaldību jautājumu iesaistīšanu. Katrā ziņā eh, tas varētu novest pie direktīvas pārskatīšanas. Otrkārt, par atklātumu runājot, pilsi piekrītam tam, cik svarīgs ir atklātums un apsveicu priekšlikumus šo atklātumu. Um, attiecībā uz mūsu līdzpilsoņiem uzlabot, lai varētu atjaunot viņu uzticību kodola enerģijai. Tas ir ārkārtīgi būtiski energo neatkarībai, mūsu ekonomikas dekarbonizācijai un tik tiešām līdz pat šim laikam kodola enerģija ir cietus no sliktas komunikācijas stratēģijas, bijusi kā melnā avs un tik tiešām nepieciešams ir ievērot ievērojams progress atklātums ziņā. Trešais punkts, par ko es gribu runāt, ir kompetenci sadalījums starp Eiropas komisiju un nacionālajām lēmējiestādēm. Šeit es jums priekšsēdētāji varu piekrist. Viens no Fukušimas nopietniem secinājumiem ir tāds, ka regulatoriem nebija pietiekami daudz pilnvaru noteikt, uh, E, savus noteikumus drošības ziņā, lai tas darbotos efektīvi. Tāpēc atbalstu tos grozījumus, kas stiprina nacionālo uh, lēmēju iestāžu neatkarību drošības ziņā. Gan tāpat arī paredzot juridiski, finansiāli viņu neatkarību no citām interešu grupām. Tāpēc es esmu nobažījusies par atsevišķiem grozījumiem, taiskaitā 7a kompromisu. Vedina vājināt vai pat mazināt atbildību nacionālajām drošības lēmējiestādēm e, par labu Eiropas komisijai. 13. gada martā mēs pieņēmām rezolūciju par risku novērtēšanu un Eiropas kodola spēkstaciju drošību. Mēs eh, iz, lēmām par noturības testiem, ko īstenotu regulatīvās struktūras, un, manuprāt, ļoti būtiski un piemēroti būtu harmonizēt pie kodoldrošības jomā Eiropas Savienības mērogā, eh, padarot standārtus augstākus, uzsverot to, cik svarīgi ir apmainīties ar pieredzi, cik svarīgi ir pārskatīt, uh, Eh, paveikto, taču šajā sakarā vajadzētu vairāk iesaistīt NSREG un, ja nepieciešams, izmantot papildu zinātnisko eh, eh, ekspertīzi, kā to piedāvā grozījumi un 7a gadījumā pārāk daudz pilnvaru tiktu piešķirts komisijai. Man labāk patiktu 7b kompromiss, kas vairāk iesaistīta Eiropas regulātors kodoldrošības jautājumos. Es runāju par neatkarības garantijām, pie tā es vairs neatgriezīšos, par nacionālās drošības lemēju iestādēm. Manuprāt, tām ir jāpaliek šo noteikumu centrā. Visi grozījumi, kas Eh, palielina. Profesionālo izvērtēšanu nozīmi ir, virz, tā ir virzība uz priekšu. Ir nozīmīgi piesaistīt šos, e, šo Eiropas eh, regulātoru 28 dalībvalstīs, nodrošināt uzraudzību, kas būtu efektīva, saglabājot, un tas ir ārkārtīgi būtiski, nacionālo kodolu drošības lēmēju iestāžu neatkarību. Lūk, tas no manas puses būtu viss attiecībā uz šo direktīvas pārskatu. Paldies! Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze pan Vid. Paldies! Vid... Nākošais runātājs Vidāls Kvadrās. Paldies! Priekšsēdētāji! Pievienojos apsveikumiem referentei, kura, kā vienmēr, ir paveikusi lielisku darbu, un papildus tam eh, šoreiz viņai ir papildu nopelni. Konkrēti, ka viņai bija jāstrādā ļoti uzcītīgi un saspiestos termiņos, tā kā mēs esam sasaukuma beigās, un lai šis paveiktais darbs pēdējo mēnešu laikā nebūtu veltīgs, mums ir jārīkojas pietiekami ātri. Mēs šodien apspriežam grozījumus, kas jau ir e, koordinēti, ko mēs liksim uz balsojumu rīt. Bet vēl ir jāpapildi ir atsevišķi neatrisināt jautājumi, kurus mēs nevaram atstāt nākošajam parlamentam. Gribu paust savu atbalstu grozījumiem, kuri atzīst svarīgo nacionālo regulātoru lomu, jo viņiem ir tiešas tehniskas zināšanas pār šo nozari viņu valstīs, un viņu devums ir ārkārtīgi nozīmīgs, ja mēs vēlamies šajā jomā uzlabot situāciju. It īpaši ir jāuzsver tas, ka regulatoriem ir jābūt neatkarīgiem un tiem ir jābūt ar adekvātām zināšanām un pieredzi. Es to sāku tāpēc, ka jā, da, dažkārt ar politiskiem kritērijiem un nevis profesionāliem kritērijiem tiek iecelti e, šo regulatoru locekļi un netiek ņemtas vērā zinātniskas un tehniskas Eh, kompetences, kas tomēr tā nevarētu būt, jo šeit ir jābūt ļoti kvalificētiem uh, kvalificētam personālam, sākot no, no eh, vidējiem līmeņiem un līdz eh, pat, pat šīs autoritātes virsotnei, viņiem ir jābūt patiesiem profesionāļiem savā jomā, un tas ir ārkārtīgi būtiski to uzsvērt, un arī to mēs iekļāvām grozījumā, jo dažkārt atsevišķas valdības visai frivolā veidā ieceļ locekļus šajās, eh, šajās lēmē iestādēs pēc politiskiem kritērijiem, kas ir ļoti nepiemēroti. Ir jāinformē sabiedriskā doma un viss, kas attiecas uz Eiropas struktūru, Eiropas pārauga institūciju kododrošības ziņā ir jāparedz, lai varētu eh, celt sabiedrības uzticību, nodrošināt nozares attīstību un nedot iespēju izteikties demagogiem un populistiem. Tāpat svarīgi un, un būtiski ir tas, kā ir jāņem vērā enerģijas sajaukums, un kodola enerģija ir svarīgs strateģisks faktors enerģijā ikvienā dalībvalstī. Tas ir ļoti rūpīgi jārespektē, kā jau tas izskanēja pirmīts. Tāpēc domāju, kā Rītdienas balsojumā būs mums panākts labs rezultāts, un Jordānas kundze var mierīgi uzelpot, jo e, viņās darbs ir palīdzējis nodrošināt sagaidīto kvalitāti. Hibner, prasam. Paldies, Hubners kundze nākošā. E, Vypadek Fukuš... Paldies. E, Fukušīmas Kodolavārija mums ir likusi apzināties, ka drošība ir eh, prioritārs svarīgs jautājums Eiropā, un tāpēc arī nācām klajā ar iniciatīvu mainīt šo direktīvu. Un tāpēc arī mūsu kolēģi izstrādāja šo ziņojumu. Mums eh, jāatzīst, ka svarīgākie punkti ir iekļauti šajā ziņojumā. Mēs gribējām uh, uzraudzību un pilnīgu pārbaužu veikšanu visās uh, kodola stacijās. Mēs tāpat norādījām, ka ir jābūt pilnīgām un regulārām pārbaudēm, kas nodrošinātu drošu visu kodoli iekārtu darbību. Tāpat mēs norādījām un arī ceram, ka uzraudzības iestādes visās dalību valstīs būs pietiekami attīstītas un ka nebūs problēmu šī uzdevuma šo pārbaužu veikšanā. Šķiet, ka mēs pieņemam grozījumus, kuriem nav loģikas. Mēs it kā graujam tās iestādes, kuras ir bijušas ārkārtīgi kompetentas un ir strādājušas ļoti labi. Rodas iespējas, ka mēs neusticamies šīm iestādēm, to neatkarīgumam, neatkarīgumam dalību valstīs, bet gluži pretēji mums ir jādod viņiem pilnīgas kompetences, lai viņi pilnīgi varētu droši veikt savu darbu, un mums nekādā veidā nevajadzētu apšaubīt šo uh, nacionālo iestāžu uzticamību. Ko Francovas teica, tas jau ir ārkārtīgi svarīgi. Ir ja īpaši nākotnē mums būs nepieciešami saskaņoti kritēriji, lai mēs redzētu, kāds ir, kāda ir minimālie drošības kritēriji kodolu drošības jomā, kodoliekortā. Es ceru, ka es varēšu balsot par normām, kas padarīs šīs vēlmes un nepieciešamības par iespējām, iespējam, iespējamām. Domāju, ka ir pienācis laiks, lai mūsu idejas par um, enerģijas maisījumu, lai tas būtu iekļauts šajā kodola jautājumā. Mēs nevaram teikt, ka kodola enerģija ir nepieņemama. Mums ir jāskaidro saviem pilsoņiem, iedzīvotājiem, kādi ir drošības parametri un kā mēs nodrošināsim kodola iekārtu drošību, tātad, ka tas būs droši tehniskā ziņā, bet ka tas arī nodrošinās energo piegāžu drošību gan patērētājiem, gan individuāliem lietotājiem. Paldies! saka priekšsēdētājs. Brežīnas kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribu pievienoties tiem, kas pateicās mūsu kolēģei Jordānas kundzei par uh, viņas veikto darbu. Viņai uzdevums bija ļoti sarežģīts, jo runājot par kodola enerģiju un tās lietojumu, mēs neesam sašķelti politiski, nu varbūt izņemot zaļos, bet esam sadalīti, sašķelti dalībvalstu ziņā. Ir tādas, kas izmanto kodola enerģiju, lai ražotu elektrību, un ir dalībvalsts, kuras ir pret kodola enerģiju. Es atbalstu visus pasākumus, kuru rezultātā ir iespējams stiprināt regulātoru neatkarīgumu un pilnvars Es atbalstu to, ka ir jāpalielina caurskatāmība, atklātība un es gribētu teicināt šai jautājumā uz tādu pilnīgu uh, caurskatāmību. Bet tur, kur šīs pilnvaras saskars ar komisijas pilnvarām, tad esmu pret to, esmu pret to, ka komisija var izdarīt uh, ietekmes piedienu uz uh, regulātoriem, tāpēc esmu pret uh, kompromisu 7b. Domāju, ka mūsu referenti ir ļoti labi pastrādājis, ka kompromisa grozījumi ir labi, jo no vienas puses uh, es atbalstu kodolenerģiju, man dažas lietas nepatīk, bet no otras puses es dzirdu atkal, ka uh, Uh, kompromiss nav pietiekami ambiciozs. Tas man savukārt dod pārliecību, ka rezultāts galvā būs labs. Cerēsim, ka rīt Eiropai būs vēl viens tāds pamatots un kārtīgs dokuments vairāk tās uh, tiesību aktos. Paldies! Paškas kungs nākošais. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, Arī es vēlētos pateikties referentei Jordānas kundzei. Viņas darbs ir bijis ļoti nozīmīgs, kur viņa arī ir izpildījusi ļoti atbildīgi. Es uzskatu, ka mums būtu jāsaglabā Eirotom līgums kā tiesiskais pamats un jābalsas uz to mūsu likumdošanas darbā nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka nacionālo regulatoru e, darbībai jābūt pēc iespējas neatkarīgai, un kamēr mums ir labi funkcionējušas starptautiskas normas un pietiekamas kompetences nacionālajiem regulātoru iestādēm bez politiskas iejaukšanās, Es uzskatu, ka Eiropas komisijas loma un e, iejaukšanās šajā procesā nav nepieciešama. Pamatā mums jābalsās uz starptautiskām normām, kas būtu vienlīdzīgi piemērojami visu, ne tikai Eiropas Savienībā. Paldies! Jā, paldies! Ar to esam arī izsmēluši mūsu runātāju sarakstu. Līdz ar to došu vārdu šobrīd Eiropas komisijai. Garības kungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Jā, paldies priekšsarētāji. Labdien, deputāti. Ņemot vērā to, ko mēs dzirdējām šodien, šis dosie ir apkopojis atbalsti no dažādām politiskajām grupām. Uh, parlamentā, un mums prieks to redzēt. Īpaši vēlos uzsvērt referentes darbu, kur spēja samierināt diezgan atšķirīgus viedokļus un samazināt grozījumu skaitu no 215 līdz 7, 8 atkarībā no tā, kā mēs skatāmies uz šo sarakstu. Tāpat ļaujiet man uzsvērt, ka laika jautājums ir ļoti svarīgs attiecībā uz jūsu pieņemamo lēmumu. Jo, kā to minēja vairāki runātāji, šis likumdošanas akts ir svarīga daļa, reaģējot uz notikumiem Fukushimā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai šajā sasaukumā, eh, nevis nākamajā, jau tiktu sniegts atbalsts lai šo dosie varētu noslēgt pēc iespējas ātrāk. Tas ir, protams, bijis sasniegums, pateicoties referentei, bet, protams, strādājot ciešo sadarbībā ar visiem ēnu referentiem, kas ir uzrādījuši ļoti konstruktīvu pieeju šim dosijē. Tagad man arī pateikt, ka attiecībā uz grozījumiem Mēs apskatījām tos, iepazināmies ar tiem un kopumā varam teikt, ka komisija pilnībā vai daļēji atbalsta visus iesniegtos grozījumus. Tas nebūs jums nekāds pārsteigums, ka izvēles starp 7A un 7B gadījumā Eiropas komisijai ir neliela uh, priekšrocība, dodam tomēr 7A. otra diskusija šīs komitejas debatēs e, ir noritējusi par priekšlikumu tiesisko pamatu. Ļaujiet man uzsvērt, ka mēs izprotam parlamenta nostāju visos jautājumos, kas skar tiesisko pamatu, Eiratom līgumu, uh, Bet attiecībā uz šo konkrēto tiesību aktu atļaujiet man atgādināt divus faktus. Pirmkārt, 2002. gadā Eiropas kopiena tiesa apstiprināja kododrošībai 31. pāntu Eiratom līgumā. Un tā kā tas bija grozījums esošai direktīvai, kas jau balstās uz konkrētu pāntu Eirotom līgumā, tad acīm redzami komisija uzskata, ka ir jābūt konsekventiem. Ņemot to vērā, kā jau es sacīju, referente jau pietiekami detalizēti analizēja katru no grozījumiem Ļaujiet man uzsvērt, ka mūs īpaši priecē tas, ka galvenā koncepcija, kas tiek uzsvērta, ir regulātoru neatkarība, caurskatāmība, palielināta kodoliekārta drošība. T tam mēs visam piekrītam, un mums prieks redzēt, ka arī parlaments to dara. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Tagad došu vārdu referentei kopsavilkumu sniegšanai par diskusiju. Lūdzu. Thank you. I have my... Jā, paldies. Tā kā ir nodrošināts tulkojums no sloveņu valodas, tad es izmantošu šo iespēju. Atvainojos, ka iepriekš to nedarīju. Um, Paldies visiem par šo Diskusiju sākšu ar jautājumu par tiesisko pamatu. Es tiešām vēlētos, lai tiesiskais pamats neliktu mums ilgt strīdos un atlikt šo jautājumu uz uh, nākamo sasaukumu. Fukušims traģēdija notika mūsu mandāta sākumā. Mums ir jālem par šo jautājumu tagad. To mēs esam parādā saviem iedzīvotājiem. Tiesiskā pamata jautājuma atvēršana man nozīmē vilcināšanos. Nav jau tā, ka mēs pieņemam šeit jaunu direktīvu. Mēs vienkārši pārskatām esošu direktīvu, balstoties uz Eiratom līgumu. Man ir prieks, ka bijām vienisprāts par caurskatāmības jautājumu. Tāpat man prieks, ka drošība visiem likās pirmā vietā liekam. Vispirms ir jānodrošina drošība, nepieciešamie finanšu un cilvēku resursi, lai būtu darboties spējīgi drošības mehānismi. Jūs minējāt nacionālo regulātoru neatkarības jautājumu. Manuprāt, septītais A kompromiss nodrošina šādu neatkarību. Saskaņā ar jauno formulējumu nacionālajām regulātoru iestādēm būs neatkarība Atšķirība tikai tāda, ka Eiropas, ties, Eiropas komisija ir zināmas tiesības attiecībā uz Ensregi. Tā ir procedūra, kas ir darbojusies arī iepriekš un darbojas joprojām. Piemēram, stresa pārbaužu un citu izvērtēšanu aspektā. Manuprāt, tā ir laba ideja neizslēgtu drošības izvērtēšanu dalību valstīs. ENSREG un Eiropas komisija, kas ir daļa no ENSREG, varētu tikties un izlemt to, kā šīs rekomendācijas tiks īstenotas. Nav nekādas atšķirības, vai mēs balsojam par 7A vai 7B. Abos gadījumos mēs uzlabosim direktīvu, bet kā referente es tomēr atbalstītu vairāk 7A. Tāpat vēlos vēlreiz pateikties visiem par ļoti labo sadarbību. Paldies visiem ēnu referentiem, visiem citiem, sekretariātam un citiem kolēģiem. Man jāsaka, ka komisija bija ļoti atvērta pret mums. Katru reizi, kad uzdevām jautājumu, saņēmām arī atbildi. Paldies! Priekšsarētājs. Paldies visiem diskusiju dalībniekiem. Tas ir arī noslēgums ļoti garām debatēm starp ēnu referentiem un pašu referenti. Paldies visiem par izteiktajiem komentāriem. Kā sacīja Vido Kvadras kungs, um, laiks spiež, mums šis jautājums ir jāpabeidz. Atgādināšu tikai to, ka balsošana notiks rītdien par šo ziņojumu pulksten desmitos. Tikko būsim pabeiguši fotografēšanos, tā kā vispirms būs fotografēšanās rītdien, un pēc tam sekos balsošana. Varam ķerties pie nākamā darba kārtības jautājuma - viedokļu apmaiņa ar Dominiku Ristorikungu, jauno enerģētikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Eiropas komisijā. Es aicināšu Ristori kungu šeit pie mums prezidija galda. Yes. Ještě jednou vítám. Tātad esiet sveicināti. Aristorikums. Sveicināt mūsu komitejas sēdē. Mums tiešām prieks, ka jūs ieradāties pie mums uz viedokļa apmaiņu par visdažādākajiem jautājumiem, kas skar enerģētikas jomu, jo, kā mēs labi zinām, uh, mūsu komitejā. Enerģētika ir tas temats, kas būs plaši diskutēts arī nākotnē. Tas ir ļoti svarīgs temats saistībā ar visas Eiropas nākotni. Un kā mēs to pieredzējām diskusijās, kas tikko noslēdzās, tas nav viegls jautājums, jo katrai dalību valstī ir atšķirīga nostāja pret savu energobilanci, balstoties uz vēsturi, uz tradīcijām. Un ģenerāla direktora noteikti nav viegli veicams darbs. Mums priecēja jūs klātbūtne un ar nepacietību gaidām viedokļa apmaiņa ar jums. Un ar to tad es dodu jums vārdu, lūdzu, Ristorija kungs. Sāciet ar sākumu uzrunu un pēc tam būs e, de deputāti jautājumi. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Dāmas un kungi. Paldies par uzaicinājumu, kurš atbilst, kā jūs norādījāt, aktuālai situācijai un kas noliek enerģijas jautājumu politiskās uzmanības centrā. Tas ir gan Eiropā, gan starptautiskā uh, mērogā ģeopolitiskā ziņā. Un es ar šo uzstāšanos vēlētos pasvītrot pamatā divus jautājumus. Pirmkārt, to, kas strauji mainās starptautiskajā kontekstā, un Eiropa nav enerģijas sāla, mums ir nepieciešams anticipēt un paredzēt šādu evolūciju. Otrkārt, gribu pasvītrot, cik ir būtiska Eiropas enerģijas politika, kas ir balstīta uz pareizo līdzsvaru starp konkurētspēju un noturīgumu. Pirmkārt, kas mainās starptautiskā līmenī? E, pirmkārt, tā ir avotu diversifikācija ne tikai Eiropā, gan, gan, gan Āzijā, gan arī Latīņamerikas e, kontinentā, kā arī ne nekonvencionālās gāzes un naftas izmantošana konkrēti savienotajās valstīs ar tā ietekmi uz cenu un konkurētspēju. Otrkārt, spēcīgs eh, pieprasījums spiediens, un manuprāt, tas ir tikai sākums. Ņemot vērā trīskāršo ietekmi, pirmkārt demografisko, kad eh, ir vērojams tās pieaugums. Mēs sasniedzām miljārdu iedzīvotāju 19. gadsimta vidū, 70. Um, jos gados eh, tie bija 3 mm, miljārdi, 2006, tagad tuvojamies 7, Un e, tāpat arī vērojami iedzīvotāju pārvietošanās no laukus pilsētu vidi ar uh, ievērojami augošu enerģijas apetīti un treškārt ļoti strauji augoša vidusšķira. Mēs divās tuvākajās desmitgadēs varam rēķināties ar papildus diviem, trim miljardiem iedzīvotāju, kas iekļausies vidusšķirā pamatā um, Āzijas kontinentā, Ķīnā, Indijā, bet arī Dienvidamerikā un Āfrikā. Tādējādi mēs varam paredzēt to, ka būs ievērojama ietekme uz cēnu un enerģijas cēna paliks augsta. Un pēdējais jautājums ir par asu konkurenci ģeopolitiskā ziņā starp dažādām lielvarām par piekļuvi enerģijas resursiem. Un tas viss ir jāskata tirgus pieaugošas globalizācijas apstākļos. Mēs eh, dzīvojām eh, krietnu laiku ar vienu pasaules tirgu, kas bija naftas pasaules tirgus, un šobrīd mēs redzam, ka tāds veidojas gāzei, ņemot vērā divējādo iedarbību, ko ir izraisījuši nekonvencionālā un sašķidrinātā gāze. Eh, un tādajādi mums būs vajadzīgi Eiropā, kur mums ir maz energoresursu, līdzsvarota politika, konkurētspējas gan noturīguma, gan drošības ziņā. Ar vairākiem darbības virzieniem uzskaitīšu 6-7. Pirmais ir turpināt līdzsvarotu dekarbonizāciju, un šeit jānorāda, ka nevienmēr ziņas ir sliktas. Eiropā šodien ir 50% mūsu elektroenerģijas jau šodien, 2014. un nevis 20. vai 30. gadā, kas tiek saražot bez CO2, izmantojot atjaunīgās enerģijas. Šodien 21-22% un no kodola enerģijas. Abu apvienojums ir 50% elektrības, kas nerada CO2, un mēs esam pirmais apvienojums apgabals pasaulē. Un jūs zināsit, ka komisija uz 2030. gadu ir piedāvājusi samazināt CO2 par 40%, un esmu gandarīts, ka Eiropas parlaments nobalsoja tieši tādā pašā veidā, un redzu, ka daudzas dalībvalstis atbalsta šo mērķi, pat ja ir palikušas kādas jautājumas e, zīmes ar atsevišķām Austrum Eiropas valstīm, ar Poliju, jautājumi, kas ir saistīti ar šo valstu ekonomiku. Mums ir jātīst tīrā oglekļa tehnoloģija, jo ne uh, tikai ogles tiks izmantotas Eiropā, 80% elektrības ražošanai Polijā, 40% Vācijā, kā arī jaunietekmes ekonomikās ogles labu laiku būs dominējošas un mūsu vislabākajās interesēs ir nepalikt iepakaļ šajā ziņā Eiropā. Tāpat arī mums ir nepieciešamas atjaunīgās enerģijas uz uh, labāk veidotas tirgus pieejas. To mēs gribam piedāvāt ar Eiropas mērķi par eh, mīnus 25%, kā arī piemērot tirgus pieju, citiem vārdiem sakot, pakāpeniski atteikties no nepamatotām subsīdijām tad, kad tehnoloģija ir kļūsi komerciāli dzīvotspējīga un mums ir nepieciešams līdzsvarots un daudzveidīgs enerģijas sajaukums, jo mums ir pašiem savu resursu nedaudz un nevajadzētu visas olas salikt vienā groziņā. Otrkārt, mums ir nepieciešams padziļināt iekšējo tirgu ar E, pilnībā vienotu tīklu. Nav pieļaujami, ka atsevišķas dalībvalstis vēl aizvien ir pilnībā atšķirīgas, atkarīgas no trešo valstu e, tīkliem, piemēram, e, Baltijas valstu tīkli par 100% atkarīgi no Krievijas tīkliem. Tāpat ir svar, nozi, liela uzmanība jāpievērš starp savienojumiem vietās, kur tas ir visvairāk vajadzīgs konkrēti, es domāju par uh, E, Pireneju pussalu, vai arī starp Pirenejiem un Franciju ir jādomā par šiem starp savienojumiem. Un pagājušās nedēļas beigās es tikos ar Francijas un Spānijas elektrotīklu pārstāvjiem šajā sakarā. Tāpat arī mums ir vajadzīgi pastiprināt reģionālu pieeju, jo starp savienojumi, infra, tīklu infrastruktūras attīstība Tam visam mēs piešķiram lielu uzmanību, bet tas nav paveicams nevienā dienā, ne mēnesī, ne gada laikā. Tāpēc pirmkārt ir jāveido tur, kur jau pastāv starp savienojumi, pastiprināta sadarbība starp um, dažādajiem spēlētājiem, it īpaši es šeit domāju par kontinentālo uh, šelfu, par uh, ziemeļu tīkliem, kā arī pār Eiropas dienvidu, austrumu dienvidu, rietumu tīkliem. Un mums ir jākoncentrē regulātoru darbs uz eh, e, prioritāriem ele, elementiem kas dos iespēju vienlaicīgi pārvaldīt labāku atjaunīgo enerģiju, iekļaušanu, līdzās pastāvēšanu centralizētai no vienas puses un decentralizētai no otras puses ražošanai, un tam ir jānotiek uz reģionāla pamata. Tālāk treškārt pieprasījuma politika un konkrēti mm, energoefektivitāte. Eiropā mums ir viens no vislabāk attīstītajiem juridiskajiem ietvariem un ir jāizmanto tas, bet arī šeit viss nav tikai melns vai balts. Mums ir jāatzīst mūsu rūpniecības, mūsu uzņēmumu progress, kur mūsu rezultāti ir labāk nekā mūsu konkurentiem, konkrēti amerikāņiem. Bet mēs vēl pilnībā neizmantojam visu potenciālu uh, trijos sektāros konkrēti. Celtniecībā 40%, samazinājums ar trim prioritātēm. Pirmā no tām būtu izolācija un otrā apkure. Otrkārt, transports ar divām prioritātēm samazināt iekšdedzinājā apjomu, lai mazinātu enerģijas patēriņu un CO2 izmešu apjomu, izmantojot advancētus tehnoloģiskus materiālus autobūvē, un, manuprāt, tehnoloģiski mēs varam pāriet no 6 uz 5 litru e, patēriņu, no tā uz 4 pat uz 3 litriem, un tas attiec uz klasisko pārku. Otrkārt pārēja uz elektroautomobīļiem pilsētu apgabalos. Treškārt, elektroiekārtas, kur ar ekodizainu un ekomarķējumu mēs varēsim saražot iekārtas, kas atbildīs visaugstākajiem standartiem. Ceturtkārt, ir jāpievērš liela uh, vērība cenām un izmaksām. Mums ir jā veids. Eh, Mums tiek veikta analīze šajā ziņā. Skaidri norādot vairumu un mazumcenu atšķirības. Un Šajā sakarā Eiropas institūcijām, eh, valdībām un ekonomiskajiem spēlētājiem ir jāizdara visi secinājumi. Vēl viens acīm redzams pasākums ir labāk izmantots inovācijas un jaunās tehnoloģijas. Energosektors ļoti bieži neinvestē pietiekami, ja vien nav kāda izņēmuma. Taču ir pilnīgi skaidrs tas, ka mēs nespēsim nodrošināt piemērotu konkurētspējas līmeni, ja mēs iekavēsimies patentu ziņā kā, vai arī advancētu tehnoloģisko materiālu izmantošanas ziņā. Kā piemēru gribu nosaukt. Vēl nesen nedēļas beigās skatīja, kāds ir stāvoklis ar patentiem, uh, Eh, smartmēteriem, eh, mērītājiem, viedajiem eh, mērītājiem, kur mēs tuvojamies situācijai, kad mēs varētu masveidā tos izmantot, izplatīt, bet patentēšanas ziņā mēs esam iekavējušie, mēs esam aiz Amerikas, aiz Āzijas, un mums ir jāpiešķir, jāpieliek ievērojami eh, pūliņi, lai mēs varētu nonākt eh, vadošajās pozīcijās. Tāpat arī ir nepieciešams izmantot visu Eiropas Savienības finansējumu. Gribu atgādināt, kā ar parlamenta uh, atbalstos ir 6 miljārdi izpē, paredzēti izpētē līdz 2020. gadam, mums ir struktūra fondi, mums ir 5,8 miljārdi Connecting Europa pasākumiem, un arī mums ir jāpiešķir maksimāli liela uzmanība visiem drošuma jautājumam kodolu enerģijas ziņā. Un esmu gandarīts, ka parlaments mūsu pas, iniciatīvas atbalsta šajā jomā, jo Eiropai šajā ziņā ir jābūt vadošā lomā, un mums ir jānodrošina cieša sadarbība ar mūsu partneriem. Paldies priekšsēdētāji! Děkuji, eh, panu. Paldies. Paldies uh, ģenerāla direktora kungam. Paldies par uh, šo pārskatu pār pašreizējo situāciju energosektorā Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka šis ir tikai pats sākums. Mums joprojām ir uh, priekšā ļoti svarīga lēmuma un ļoti svarīga brīža, kā jau jūs teicāt savā ievadu uzrunā. Mums ir pieteikušies vairāk runātājiem. Pirmai Grostets kundze, lūdzu. Merci beaucoup. Paldies. Don, et, uh... Priekšsēdētāji, gribu pateikties eh, ģenerāldirektoram. Jūs ieskicējāt ļoti interesantu un, eh, interesantu un pilnīgu ainu Eiropas enerģijas politikā, un mēs labi redzam ņemot vērā Ukrainas un Krimas notikumus, cik lielā mērā ir būtiska Eiropas Savienības energo neatkarība un cik daudz mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka nākošais parlamenta sasaukums būs tas, kurā Eiropas enerģijas politika būs pamats visām mūsu pārdomām, jo tā skars daudzus izpētes, inovāciju jautājumus, taiskaitā rūpniecisko politiku, un tas ir ļoti būtiski. Paldies par ieskicēto ainu, kas izceļ visas problēmas, un es gribētu it īpaši uzsvērts cenas. Jūs runājāt par enerģiju izmaksu, kas ļoti bieži ir augstāk Eiropas Savienībās nekā citās ekonomiskas zonās. Mēs redzējām savienoto valstu energocenu kritumu ar slānekļa gāzes revolūciju. Un Tik tiešām jāapzinās, ka šī situācija ietekmē Eiropas rūpniecības eh, konkurētspēju un mēs saskaramies ar delokalizācijas eh, risku. Tam ir savas sekas, jo Eiropas uh, Enerģijas eh, politika ir saistīta ar e, rūpniecības politiku, ar ekonomiku, tāpēc mums ir vajadzīga Eiropas enerģijas politika, kas ir saistām ar klimatu politiku, bet ne tikai ar to, bet pamatā rūpniecisko politiku, un tāpēc pēdējā sasaukuma laikā es izteicu komisijai daudzus pārmetumus, ka tā ļoti daudz runā par enerģijas politiku caur klimata prizmu, kas, protams, ir svarīgi, bet e, bieži vien pārāk e, aizēnojot rūpniecisko politiku. Un enerģijas izmaksas nedrīkstētu šeit pē, e, bremzēt pētījums. Mums ir priekš Eh, mums ir eh, priekšlikumi vadlīnijām enerģijas ziņā, ir konsultācijas, kas ir uzsāktas kopš decembra beigām. Esmu gandarīti, ka komisija paredz veidot eh, zema oglekļa enerģijas, kas turklāt mūsu rīcībā ir jau tādas tehnoloģijas, kurām vairs nav nepieciešams valsts atbalsts. Taču esmu nobažījusies par to, ka tik, tiek padarīti augstāki e, izņēmumu kritēriji pasīvajām enerģijām, samazinot kvalificējamo nozaru skaitu, nosakot jaunus griestus, esmu nobažījusies, ka šīs jaunās vadlīnijas patiesībā var palielināt enerģijas cenu. Šo kritēriju sāsi, paaugstināšana eksponē vairākus, vairākas nozars oglekļu aizplūdes riskam Un gribētu, ģenerāla direktora kungs, dzirdēt no jums pamatojumu šādiem pasākumiem. Protams, es piekrītu lēmumiem, kas ir pieņemti klimata enerģijas ietvaros, taču, manuprāt, ir jāpatur pragmatiska un realistiska pieeja. Uh, un esmu izbrīnījusies par vienotu režīmu ļoti dažādām nozarēm, neņemot vērā ekonomiskās un tehniskās iespējas par nozarēm. Nosaukšu piemēru. Piemēram, metālurģijas nozare, kura ir Eiropas Savienībā daudz cietusi, tomēr tā ir jāsaglabā, jo tā ir metalurģija, kas no, tiek īstenota mūsu tuvumā, tas ir pamats rūpnieciskai politikai. Kā mēs varam runāt par rūpniecisko politiku Eiropas Savienībā, ja nav metalurģijas? Un šeit mēs lēšam, iztaujājot rūpniecības sektoru, mēs redzam, ka samazinās Uh, emisiju apjoms, komisija pieprasa 80%, viņi saka, mēs varam reāli nodrošināt mīnus 15%. Varbūt poliņus var palielināt, taču mums nevajadzētu mākslīgi uzpūst enerģijas cenu, jo mēs redzam, ka veidojas ļoti nopietni apdraudējumi atsevišķām mūsu rūpniecības nozarēm. Kā jūs uh, saskatāt šo saikni? saikni starp nepieciešamību uzturēt spēkā atsevišķu mūsu elektrointensīvu nozaru pastāvēšanu ar eh, šo elektroenerģiju eh, neatkarības politiku. Paldies! Eh, pan Rosetī. Paldies, Rosetī kungs. Nezapumene. <laughs> Jau. Tātad ģenerāldirektora kungs atbildēs uzreiz. De l'ensemble de ces commentaires, je... Paldies Grostets kundzei par viņas komentāriem. Es pilnībā varu piekrist par to, cik svarīgs būs nākamais parlamentārais sasaukums attiecībā uz visiem enerģētikas jautājumiem. Tur es varu piekrist par to, ko jūs teicāt, ka ir nepieciešama saikne starp rūpniecības un energo politiku. Mums ir nepieciešama stabila rūpniecības bāze Eiropā. Un, uh, gribu atzīmēt, ka šāda nostāja praktiski visām mūsu dalību valstīm. Uh, esmu izbraukājis dažādas galvaspilsētas un nu, prioritāšu ziņā šī tik tiešām viena no svarīgākām lietām. Un tas ir kaut kas jauns, jo nevienmēr tāds ir bijis visās dalībvalstīs, visās gala, galvaspilsētās. Un tas, uh, manuprāt, dod cerību, ka tas arī viss reāli tiks kaut kā īstenots. Runājot par izmaksām, cenām, es domāju, ka mēs redzam, ka jā, ir atšķirības starp uh, vairumu un mazumu cenām. Mazumu cenām tiek pieskaitīti klāt elementi, kas dažkārt uh, nav tikai saistīti ar enerģētiku, un ir ārkārtīgi svarīgi, steidzami pārdomāt kopā ar attiecīgo valstu valdībām šo uh, fenomenu Tāpat arī vadlīnijas par valsts atbalstu enerģijai un videi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jānodrošina saskaņotība. Labāka saskaņotība starp eh, dažādiem sektoriem. Konkurenci un izējumateriālu ziņā uh, cenām un tāpat arī um, no, nu, rūpniecības politiku un uh, vidas apsvērumiem. No enerģētikas ģenerāla direktorāta šī informācija, šis vēstījums iet uz vidas ģenerāla direktorātu, jo mēs no savas puses mums ir jāizskaidro zināmas lietas. No konkurences puses mums te ir uh, eksperti, bet nevienmēr viņi ir eh, rūpniecības vai energopolitikas eksperti, un tāpēc ir nepieciešama zinām skaidrojuma un analīze pār konkrētām situācijām. Un it īpaši, ja mēs runājam par izņēmumu kritērijiem elektro eh, intensīvām iekārtām, ir eh, jau uzsākt šīs sabiedrības konsultācijas notiek aktīvas debatas, kā jau tas vienmēr ir pirms lēmuma pieņemšanas uh, starp attiecīgiem komitīs uh, ģenerāldirektorātiem un konkurences ģenerāldirektorātu un dažādiem nozars pārstāvjiem un tāpat arī attiecīgajām valdībām. Es domāju, ka lēmums diezgan drīz tiks pieņemts, bet ir svarīgi, lai te uh, tiktu ņemts vērā viss jūsu minēto elementu kopums. Un man šķiet, ka šobrīd ir daudz labāka izpratne, kāda tā bija salīdzinot, teiksim, pirms diviem mēnešiem šajā jautājumā. Un tas ir pateicoties eh, visiem tiem dokumentiem, kas ir nonākuši konkurences departamentā un pateicoties visām tām debatēm, kuras ir notikušas un kuras ir pastāvīgi notikušas. Mums nav neviena nedēļa bez diskusijām uh, ar konkurences ģenerāla direktorātu šajos jautājumos, un es ceru, ka papildus tam, ka ir tāds, nu, tāds izrāviena moments šobrīd šajā jautājumā, un arī attiecīgais komentārs uh, pie tā strādā, es ceru, ka uh, arī Almuņas kunga lēmumu ļaus pieņemt, nonākt pie tiem vēlējumiem lēmumiem, ka saraksts būs nebūs tikai ierobežo, ierobežojošs, bet tas arī uh, ietvers maksimālo iespējamo sektoru ziņā. Jūs jau minējāt uh, uh metalurģijas sektoru, tāpat papīražošanu, ķīmisko sektoru. Tie visi ir ļoti svarīgi bāzes rūpniecības sektori, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa varētu attīstīties un lai tā būtu rūpniecības eh, tāds svarīgs mezgls, lai varētu nodrošināt savu konkurētspēju. Un tagad, kad mēs esam izvirzījuši jaunu mērķi 20% eh, IKP rūpniecības sektorā. Agrāk bija 30-40% no IKP sastādīja rūpniecība, bet tagad tas ir nokrities līdz 14%. Tātad mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu tāda globāla, vienota politika, kas ietvertu visus šos elementus. Un uh, mums attiecīgi būs jāizanalizē rezultāti, bet es domāju, ka mēs varam, varētu būt diezgan pārliecināti, ka tas uh, pozitīvi izvērtīsies. Pan kolega. Paldies. Antonija Korēda Kampaskungs. Paldies, priekšsēdētāji. E, Dārgais draugs, es jūs apsveicu sakarā ar jauno iecelšanu amatā un esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet turpināt savas karjeras iesākto. Es e, uzticos uh, šādai enerģijas ģenerāla direkcijai, kas varētu būt visaktīvs komisijas darba lauks. Mēs visi esam no, norūpējušies par enerģijas cenām, it īpaši eh, rūpniecībā, kas katrā valstī, neraugoties uz paredzamajām iespējām, tomēr nav konkurētspējīga tīpaši, ja mēs salīdzinām ar tādām valstīm kā Savienotās valsts vai Ķīna. Kā jau jūs pasvītrojāt, ir problēma ar cenām patērētājiem, ir problēmas ar atšķirībām starp vairumu un mazumcenām, un arī problēma, kurā tiek identificēta patērētāju viedajos tīklos, jo uz tiem tika liktas liels cerības, un mēs atzīstam, ka viss izrādās sarežģītāk nekā bija domāts, runājot par patērētāja pārveidošanu, par savas enerģijas pārvaldnieku. Un mēs visi piekrītam jūsu pieejiem attiecībā uz eh, reģionālu pastiprinātu sadarbību, par starpsavienojumiem, un mēs visi piekrītam tam, ka eh, starpsavienojumiem ir bijuši visai nelieli pasākumi. Kopš Barcelonas padomas mēs eh, redzam, ka 10% mērķis nekad tā arī nav ticis sasniegts, un aizvien vairāk valstis pauž neapmierinātība ar notiekošu. Atcerēsieties 11 dalību valstu aizskaitā manējās iniciatīvu, lai nāktu klajā ar augstāku mērķi nekā Eh, paredzēts. Jūs zināt, ka parlaments nobalsoja 30% mērķi starp savienojumiem, un mēs vēlamies zināt, tā skaitā, es kāda tad ir komisijas reakcija uz šiem priekšlikumiem. Mēs klātesošie zinām oficiālo priekšlikumu no komisijas puses kas ir 40% energoefektivitātes, vienmēr runājot par šo sadalījumu efektivitāti un efektivitāti dar, iedarbīgums um, divās valodās. Tāpat 20% eh, līmenis katrā dalībvalstī un 40% efektivitātes, eh, tās būtu salīdzināms ar 25 iepriekšējiem gadiem. Tas nozīmē, ka mēs salīdzinām septīto mērķi, kas būtu 40% eh, salīdzinājumā ar 90. gadu rezultātu ko varētu uzskatīt par kaut ko ļoti vērienīgu, nemaz eh, tas tāds nav. Tāpēc mēs esam gandarīti par iespēju jūs uzklausīt, par visu, kas ir paredzams 2020 apāršņietvaros, par zinātni, tehnoloģijiem, par eh, miljārdiem, kas paredzēti reģionālajiem fondiem, bet viss tas pagaidām šķiet ļoti neskaidrs. Un es gribētu zināt, mēs visi domāju gribētu zināt, kāda ir komisijas un jūs ģenerāldirekcijas nostāja attiecībā uz mērķiem, ambīcijām, tiem 30%, kas attiecās uz starpsavienojumiem. Jūs zināt, ka šeit ir ļoti nopietnas problēmas, bet ja tās netiek atrisinātas, tad nekāds nevarēsim izveidot reģionālo eh, energo tīklu. Atvainojiet, kā man uzstāšanās bija tik gārā. Uh, trī, trī kolegu. Paldies. Tagad uzklausīsim vēl trīs kolēģus, uh, un tad uh, Ristorikungs atbildēs. Tagad Prodīkungs nākošais. Innanzitutto le mie congratulazioni per la... Jā, paldies. Vēlos uh, vispirms apsveikt ar jūsu iecelšanu ģenerāla direktora amatā enerģētikas jomā, kas ir ļoti svarīga politika. Enerģētikas politikā es vēlētos redzēt tādu pieeju, kas risinātu arī citas problēmas, lai mēs varētu nodrošināt to, ka reizē ar enerģētiku mēs varētu panākt virzību arī citos sektoros. Piemērs - biomasa, lauksaimniecība, mežsaimniecība. Tātad biomasa var tikt audzēta arī piesārņotā augsnē. Tam varētu būt ļoti svarīga loma. Ja tos, to pietiekam pareizi risinā. Kā jūs zināt, katru tonu sausās biomasas var radīt tūkstošiem kubikmetru gāzes. Ja mēs plānojam attīstīt šīs šūnas, mēs varam izvairīties no iekšdedzes procesa izmantošana, kas, kas ir primārais un galvenais, tātad piesārņojuma avots. Ir tiešām lielisks iespējas sasaistīt energoresursu ražošanu, ar to, ko mēs darām, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ļoti precīzi, ļoti detalizēti, aizsargājot savus resursus. Un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja darbojamies aktīvi arī enerģētikas jomā. Līdz ar to mums ir jādara viss iespējamais, lai izvairīties no iekšdedzes izmantošanas. Sistēmiskais efekts ir eh, mērojams arī vēl kādā aspektā runājot par naftas ieguvas laukiem. Cik ir noprotams, ir iespējams no virsuļvētrām iegūt enerģijas avotu. Tiek minēta pat tāda skaita kā trešdaļa no nepieciešamā. Tas tiešām būtu ļoti noderīgs risinājums šajos grūtajos apstākļos. Tad īpaši, kad mēs saskaramies ar lielām virsuļvētrām. Tā kā varbūt mums jāstrādā arī šādā jautājumā saistībā ar vējģeneratoru laukiem un papildus arī kā aizsardzība pret e, šādām viesuļvētrām. Tā kā tā varētu būt diezgan noderīga iz, ideja, ja mēs izmantotu šo sistēmisku pieeju, jo tas mums varētu palīdzēt padarīt Eiropu neatkarīgāku. Mēs tad aizsargātu tāpat laikā arī citas nozars. Uh, Ļaujiet man uzsvērt vienu lietu, kas jau ir pietiekami daudz iepriekš arī ap, pārunāta respektīvi nepieciešami pēc augstas efektivitātes augstsprieguma elektrotīkla. Un tas ir ļoti svarīgs solis, kas ir jāspēr, eh, lai mēs varētu optimāli izmantot atjaunojamos energoresursus. Ogles nav atjaunojams energoresurss, bet to varētu skatīt kā tādu, jo mēs varētu izvairīties no ogļu dedzināšanas. Viss šīs idejas, manuprāt, ir ļoti svarīgas, ja vēlamies sasniegt to, ko esam nosprauduši kā mērķis šajā jomā, bet mums jārada labāka kvalitāte, jāuzlabo vidi kopumā. Priekšsarētājs, paldies! Vidal Kvadras kungs tālāk. Merci, président. Paldies. Priekšsēdētāji, vispirms es vēlos. Ristorija kungs, sveikt jūs sakarā ar iecelšanu ģenerāldirektoru amatā. Domāju, ka jūsu gājums eh, to attaisno. Varētu teikt, ka jūs esat nonācis īstajā vietā. Un zināmā mērā jūs esat um, īstenojis um, likteņa gribu. Jāapzinās, ka jūsu amats, protams, būs visai grūts, bet um, jau savās uzstāšanas sākumā jūs ieskicējāt visai pilnīgu elektroenerģijas kopainu ļoti eh, īsā laikā parādot jūsu Eh, prasmes eh, izklāstīt šos jautājumus. Jūs runājāt par konkurētspēju un par to, cik svarīgi to ir līdzsvarot ar ilglaicīgumu. Jūs runājāt par subsīdiju atcelšanu tām tehnoloģijām, kuras ir um, sasniegušas savu briedumu, tāpat arī jūs pasvītrojāt to, ka enerģijas cenas Eiropā nav konkurētspējīgas, un šī problēma ir jārisina. Tāpat jūs atgādinājāt to, ka enerģijas sajaukums ir jāparedz daudzveidīgs un līdzsvarots, bez dažādiem dogmatiskiem aizspriedumiem attiecībā uz jebkuru jebkur no enerģijas avotiem. Tas viss ir ļoti labi, tā ir um, mums daudziem patīkama valoda. Tomēr es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais skar Eh, atjaunīgās enerģijas efektivitāti un mērķus. Kāpēc vēl aizvien tiek nosaukti saistoši mērķi atjaunīgajām enerģijām un indikatīvi mērķi eh, efektivitātei? Domāju, ka ar šo mantojumu daļu būs eh, jācīnās. Tomēr reizi par visām reizēm vajadzētu Euh, Skaidri pateikt, ka efektivitātei ir strateģiski jāatrodas tajā pašā līmenī kā atjaunīgumam. Mans otrais jautājums attiecas uz finansējiem resursiem. Jūsu sacītais, kas pilnībā atbilst patiesībai par starpsavienojumiem, par jaunajām tehnoloģijām, par uh, standārtu celšanu, par tīrajām uh, ogļu tehnoloģijām, par elektroautomobīļiem, par ūdeņradi. Par tuvāko gadu vajadzību atjaunot mūsu enerģijas ražošanas iekārtas, tas viss pieprasa ievērojam finansējumu. Mēs varam šeit runāt par simtiem miljonu, simtiem miljārdu, es gribētu teikt. E, Un kā mēs varētu rast šo milzīgo investīciju lī, apjomu, lai atrisinātu jūsu uzskaitītās problēmas. Jā, paldies. Karvāļo kundze tālāk. Much, paldies, priekšsēdētāji esat sveicināti, ģenerāldirektora kungs, apsveicam ar jūs nesenu iecošanu amatā. Es vēlētos pavaicāt jums par apvāršanu 2020 uh, eh, programmas uh, uzsākšanu un īstenošanu enerģetikas jomā. Parlaments vēlas eh, palielināt budžetu darbības jomu tieši enerģētikas jomā. Tī, mēs esam īpaši e, uzsver likuši uz e, tirgus apgūšanu. Es un kolēģi ļoti vēlējās e, redzēt īstenots inteliģentos ten tīklus Eiropā Labi, ka tas tiek turpināts. Tāpat eh, lielu uzsvaru mēs likām arī uz liela mērogā demonstratīvo projektu īstenošanu industrializācijas jomā, jo šie projekti sasnieguši pietiekamu briedumu, lai varētu koncentrēties šobrīd uz to demonstrēšanu. Mēs uzskatām, ka pētniecības un inovācijas, kā arī demonstrācijas jautājumi enerģetikas jomā ir ļoti svarīgi šī konkurētspējas, eh, apgādes drošības un vides apsvērumu trīs turnu pabeigšana. Mums tiešām tas ir nepieciešams, lai varētu panākt tādu tehnoloģiju izmantošanu, kuras mēs varam labāk atļauties, tad rentablāks būtu, tāpat arī sabiedrība ar zēmu oglekļu izmantošanas līmeni, neapdraudot ekonomiku Eiropā. Mans jautājums jums ir, kā tas viss tiks īstenots, kāda ir sadarbība ar citām ģenerāla direkcijām, ģenerāla direktorātiem un kā tas viss iet kopā ar apvārsni 2020. Jā, paldies, turpin priekšsarētais. Marcinkievičs kungs tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Arī es vēlos apsveikt jūs arī iecelšanu ģenerāldirektora amatā. Es esmu no Polijas, Austrum Eiropas valsts tātad. Man jāsaka, ka Šis sasaukums sākās labi ar Vidal kvadras ziņojumu par Ukrainu, tad, kad gāzes padeva tika atslēgta, kas diezgan smagi skāra valstis Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Mēs sagatavojām arī regulu kas stājās spēkā pateicoties visu politisko grupu atbalstam. Tagad ir 2014. gads, esam atkal situācijā, kad skatāmies uz Ukrainā notiekušo, redzam atkal, ka ir problēmas enerģētikā. Eiropa ir ļoti dažāda, ne tikai attiecībā uz valstīm, bet arī teritorijām, austrumi, ziemeļi, Dienvidi, Skandināviju, Dienvidu Eiropu. Katrai no šīm jomām ir atšķirīga industrializācijas pakāpe. Ir arī atšķirīgas eh, energoresursu ražošanas iekārtas, kas ir izbūvēts vairāk desmitgažu laikā. klimata mērķu nospraušana ir veikta tādā veidā, kas nav pārāk veiksmīgs. Es piekrītu Grostets kundzei, kas saka, ka enerģētikas ģenerāla direktorāts skatījies pārāk daudz uz šiem jautājumiem no klimata pārmaiņa aspekta. Mums ir nepieciešama stingra roka jūsu vadībā, jūsu ģenerāla direktorātā Neesam dzirdējuši to no komisāra, kas atbildīgs par klimatu pārmaiņām. Zaļie mērķi, kas ir nosprausta klimatu pārmaiņām, nav sasaistīti ar rūpniecības vajadzībām. Cilvēki runā par energoresursu intensīvu nozaru, bet tur ir nepieciešamās darba vietas, un tās ir svarīgas eh, potenciālās joms Eiropai neuzstādīsim tādus potenciālus eh, ambiciozus mērķus, kurus mēs nespējam sasniegt. Manuprāt, ir pietiekami skaidrs, ka mums ir nepieciešama vienotība enerģētikas jautājumā, līdz ar to jautājums jums. Par padomus sanāksim, kas notiks šonedēļ. Noteikti būs arī šis temats pārunāts. Vai jūsuprāt būtu iespējams mūsu enerģētikas mērķus skatīt no savādāku skatu punktu, lai mūsu mazāk ietekmē tas, ko Putins dara? Jā, paldies. Un pēdējā ir Hībners kundze šajā diskusijā. Paldies. Man jāatzīst, ka Man tiešām prieks, ka jūs ieņemat tagad šo amatu. Apsveicu jūs. Esmu ļoti optimistiski noskaņot par enerģetikas politiku Eiropā. Enerģētika Polijai ir ļoti svarīga. Ja mums nav enerģētika, attiecīgā energobilance, tad mēs īsti nevaram atbrīvoties no piegādātāju valsts ietekmes. Savādāk rūpnieci vienkārši aizies no Eiropas, un daļa to ir jau izdarījusi. Tas, ko jūs sacījāt, protams, atbilst patiesībai, bet realitāte, diemžēl, tāda, ka nevienmēr mēs saņemam to, ko vēlējāmies. ECCS pasākumu, piemēram, ātoma enerģija, kodola enerģija nav tādā situācijā, kā mēs vēlamies. Biomasa ir ierobežota, ogles cilvēks saka nē, oglēm, kur mēs vēlamies jaunas uh, tehnoloģijas eh, jaunajiem atjaunojumiem energoresursiem, kur ir ļoti augstas cenas un varētu būt vēl augstāks, ja nebūtu subsīdijas. Mums vēl nav tādas tehnoloģijas, lai uzglabātu šo enerģiju. Tad kurā virzienā mēs iesim? Jūs sakat, ka patenti un inovācija eh, šajās jomās mēs atpaliekam no ASV un Ķīnas Bet šiem inovāciju procesiem vajadzīgs ilgs laiks, bet vai mēs kaut ko darām, lai samazinātu šo sākotnējo ievadu laiku, vai mēs kaut ko darām, lai padarītu šīs lietas par prioritārām? Kādā veidā jūs, direktor kungs, nodrošināsiet to, ka energobilance neizslēdz neko? Kā jūs nodrošināsiet to, ka rūpniecība neaizbēg no Eiropas? Uh, Diagnoze jau izskatās ļoti laba, bet kā jūs faktiski panāksiet to? Un kādā veidā? Jo šobrīd atbalstīsies neideālai enerģētikai. Kā mēs panāksim reālo risinājumu, ja mēs vienkārši uh, izslēdzam visus pārējos risinājumus? Priekšsarētājs, tas bija pēdējais uzdotais jautājums. Tagad, direktora kungs, jums laiks atbildēt uz visiem šiem sarežģītajiem jautājumiem uzreiz. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem runātājiem. Un vispirms atbildēšu Korejā dekampuškungam par cenām. Mēs sniedzām uh, analīzi, kas izveidota mūsu ģenerāla direkcijas iekšienē, kur ir sniegtā diagnostika un arī atšķirības starp vairumu un mazumcenām. Atgādināju, ka vairumcenas gāzes cenām palikušas eh, samērā eh, stabilas elektrības cenas. Uh, ir praktiski viszemākās desmitgadu laikā, salīdzināmas ar Amerikas cenām, un šeit ir jāizdara atsevišķi secinājumi konkrēti eh, pārsadaļām starp eh, buģ, eh, enerģētikas politikām, budžeta politikām, kad ļoti daudzi ir mēģinājuši uh, E, uzlikt uz e, mājas patērētāju pleciem subsīdiju cenas. Un e, tas izraisa gan konkurences sagrozīšanu, un tie, kuri šīs nastas ir izveidojuši, viņi atrodas pirmajās rindās energo politikas eh, veidošanā. Ir jāizdara attiecīgi secinājumi. Atgādinu, ka cenu ziņā situācija ir ļoti daudzveidīga pa dalībvalstīm. Gan attiecībā uz rūpnieciskajām cenām, gan mājasēmniecībām ir valdības, kuras ir Eh, vairāk izmantojušas izņēmumu sadaļu rūpniecībai, citas ir izvēlējušās mājasemniecību eh, protekcijas sadaļu un ir jādomā mums par konsekventāku, globālāku, eiropeisku pieeju, kas par pamat kritēriju izvēlas konkurētspēju. Tālāk runājot par viedajiem tīkliem un patērētājs sadaļu, es pilnībā atbalstu jūsu domu gājienu, un es to arī norādīju savas runas ievaddaļā. Es esmu nobažījies par to kavēšanos Eiropā, kas skar e, patentus attiecībā uz viedajiem skaitītājiem un pār iespēju gala patērētājam uzņemties savu patēriņu un izmaksu pārvaldību. Nav normāli tas, ka šodien mēs esam palikuši iepakaļ ne tikai amerikāņiem, bet pat Āzijai un Ķīnai, jo atgādinu, ka izpētes ziņā ir jāpieno visi spēlētāji un ir jānāk klajā ar trauksmes zvanu, jo nevar pieļaut to, ka mēs esam iekavējuši tik svarīgā jomā. Es domāju iestrādāt veselu rindu priekšlikumu par um, komunicēšanas tehnoloģijām, par, par informāciju Tālāk. Atbalstu atkal jūs sacīto un gribu atgriezties ar skaitļiem un faktiem par paveikto progresu, par nepaveikto progresu visjūtīgākajās zo zonās. Un pēc tam gan jums, gan padomēji izklāstīt situāciju Taču pēc pagājušās nedēļas sarunām ar atbildīgajiem ar Spānijas un Francijas elektrotīkliem ir vērojams, ievērojams progress jomās, kas bija vienlaicīgi dārgas, gan grūtas, kas bija tehnoloģiski izaicinošas, tāpēc ir jāizvērtē šie jautājumi un uz vērtējuma bāzes pārskatīt atsevišķas ambīcijas, jo mums ir jārīkojas visos Eiropas tirgos, pat ja pirmais solis ir rīkoties reģionālākā līmenī. Prodīkungs pieminot Eiropas potenciālu dalību valstīs eh, biomasas ziņā viņam ir pilnīga taisnība, runājot par mežu un lauksaimniecības eh, produktu pārpalikumu, eh, par pirolīzi runājot arī šeit. Mēs ņemsim vērā visas opcijas. Mēs nevaram palaist garām šo energoresursu veidu un tas attiecas arī uz uh, eh, offshore uh, eh, vēju parkiem. Jūras vēju parkos mums ir eh, skaidri jārunā pār nobriedušiem plāniem un atšķirībām starp uz zemes esošiem vēju parkiem, jūras vēju parkiem, fotovoltaisko enerģiju, jo liels jūras vēju parks izmaksā dārgāk, bet ir vērts to testēt vēl jo vairāk tāpēc, ka tas palīdz mazināt viesuļvētru vai cunami ietekmi parādības, kas mūsu teritorijas šodien skar vairāk. Tas ir svarīgs elements. Tāpat par pirolīzes apstrādātu ogli vai vēl citiem Mums ir jādomā šeit par ieguvumiem un zaudējumiem mūsu tīklos. Mums ir jādomā labākas tehnoloģiju izmantošana, tā skaitā ICT, lai varētu veikt straujākas intervences un arī at, jānorāda atsevišķi operatoru nespēja pilnībā izmantot jaunās eh, tehnoloģijas. Arī šeit mums ir jāstrādā, lai mēs spērtu soļus pareizajā virzienā. Vidal Kvadraskungs uzdeva divus jautājumus. Pirmo par energoefektivitāti, jā, tik ir vienā līmenī. Uh, stratēģiski svarīguma ziņā jā, piešķirt eh, gan atjaunīgajām enerģijām, gan energoefektivitātei, un komisija sagatavos priekšlikumu pēc vasaras šajā sakarā. Vispirms mēs izvērtēsim esošo situāciju, pirmie aprēķini rāda, ka mēs eh, tuvojamies 17%, salīdzinājumā ar 20% mērķus 20. gadu, ir ievērojams progress energo intensitātes ziņā, un šeit ir jāapsveic mūsu energo uzņēmumu pieliktie pūliņi, it īpaši elektro uzņēmumu bet mums ir ārkārtīgi liels neizmantots potenciāls celtniecības, transporta un iekārtu ziņā. Un šeit skaidri ir jāparāda, kas jānorāda, kas tad ir veicams. Par otro punktu, tik tiešām mums ir nepieciešams ārkārtīgi liels finansējums. Ap 500 miljardu ražošanai un norādīšu, ka vairākās uh, elektrostacijās, kas darbojas ar oglēm, ar gāzi, e, kodolstacijas. Tuvākos desmit gadus laikā būs sas, e, sas, nokalpojušas. Tālāk vēl viens aspekts - transports un iz, e, sadalstīkli kur es atgādinu, ka šie tīkli arī var būt nokalpojuši, tur būs jāiegulda ap 600 miljārdu. Bet jāparad šodien gan centralizētā, gan decentralizētā daļa. Tajā pašā laikā ir jānodrošina eh, atjaunīgās enerģijas apmaiņas un labāka drošība. Un tad, kad jūsu rīcībā ir 20% atjaunīgo enerģiju, tad eh, piegāžu drošības un kapacitātes jautājums ir skatāms atšķirīgi nekā tad, ja atjaunīgās enerģijas ir vērā neņemamā līmenī. Un pieprasījums tālāk un uzkrāšana. Uzkrāšana iepriekšējos gados nebija prioritāte, un tā ir jāiekļau prioritāšu ziņā ne tikai attiecībā uz naftu un gāzi, bet arī elektrību. Un jūs zināsiet, ka daudzi no jums, kas ir strādājuši pie pētniecības jautājumiem, mums ir e, divi prioritāri jautājumi e, no kuriem viens ir bateriju un pir, pirmais hidro jautājums. Un te būtu jārunā par investīciju atgriešanos, kas enerģijā eh, jomā ir augstāks nekā citās. Un šeit es domāju par lielām transporta infrastruktūrām. Mums ir vajadzīgs stabils ietvars, lai investoriem būtu nepieciešamās iespējas eh, prognozēt. Otrkārt, mūsu vajadzības ir jā, jāskata eh, finanšu tirgu līmenī kopā ar operatoriem. Mēs esam eh, piedzīvojuši ļoti smagu finan, finanšu krīzi, bankas saskaras ar likviditātes problēmām, un mēs runājam par reālu ekonomikas finansējumu. Enerģija ir jābūt prioritātei e, reāla ekonomikas investīcijās un ir jāmobilizē e, ja, uh, finanšu tīkli bankas uh, apdrošināšanas uh, uzņēmumi un jāparedz skaidrs juridisks ietvers. Karvaļo kundz, kopā ar kolēģi Robertu Smitu un viņa darba grupu mēs sadarbojamies roku rokā, lai īstenotu apāršņu 2020 programmu šajā sakarā. Mēs kopīgi gatavojam jautājumus jau ļoti savlaicīgi. Un ir jāparedz un jāņem vērā mūsu prioritātes, piedāvājums, atbalsts atjaunīgajām enerģijām, oglekļu skrāšanai un arī pieprasījumam. Ir jāparedz arī uh, pieprasījumu sadaļu, ko, eh, it īpaši energoefektivitātes ziņā. Un šajā sakarā pagātnē ir bijusi gan veiksmīga, gan mazāk veiksmīga pieredze, no kā ir jāizdara secinājumi un jā, koriģē attiecīgi mūsu prioritātes, tai skaitā uz viedajiem tīkliem. Vēl šodien mēs runājām par to, kā ir jānāk klajā pēc vasaras ar darba plānu, kas iekļau šīs prioritātes, bet no šī viedokļa vislabāk darbojas starp ģenerāla direkciju pieeja. Un tas dos iespēju līdzsvarot piedāvājumu un pieprasīju Varsikeviču kungam gribu sacīt, ka Ukrainas krīze pirmkārt um, īstenot to, kas uh, tiek mēģināts jau kopš 2009. gadā. Un pēc NE enerģijas padomes pirmdienā mēs varējām izvērtēt situāciju, un man bija iespēja izvērtēt stāvokli, tranzīta iespējas gāzes ziņā, un mēs darām visu, lai palīdzētu Ukrainai šajā grūtajā pārejas periodā, taiskaitā enerģijas ziņā ne tikai sekojot tam, kas darbojas labi konkrēti, e, plūsma starp e, Poliju un Ukrainu, Ungāriju, Ukrainu. Jūs zināt, ka šeit apjoms nav visai liels, un mēs nācām šajā sakarā klajā ar mūsu projektu, kur ar nepieciešamo politisko atbalstu varēs īstenot līdz ziemas sākumam, kas saistītu Slovākijas un Ukrainas gāzes Fador eh, Rivers Flow ar galvenajām gāzes krātuvēm Ukrainā. Tas ir svarīgs elements, kas lielā mērā palīdzētu stabilizēt situāciju šajās valstīs. Tāpēc mēs darīsim eh, maksimāli daudz, lai varētu atbalstīt mūsu Ukrainas kolēģi šajā situācijā. Mm. Un attiecībā uz vispārējo vēlos sacīt, ka mūsu dialogs ar polijas lēvējiestādēm ir pastāvīgs. Gan ar uh, Donalda Tuska padomniekiem, gan ar eh, energo, eh, gan atbildīgajām personām par enerģiju un uh, Domāju, ka no visiem priekšlikumiem daudz ir tādu, uz kuriem cer ne tikai polija, šeit es runāju par konkurētspēju, par lielāku elastīgumu dalību valstīm, par energo izvēli, tā saucamo enerģētisko buķeti, par atjaunīgajām enerģijām un arī par atvērtību slānekļa gāzei tām valstīm, kuras to vēlētos. Tāpat mēs esam uh, nākoši klajā ar uh, ieteikumiem, kas nepapildina sošo likumdošanu, bet kas paredz uh, iespēju veikt izpētes, ņemot vērā vides likumdošanu, un mēs pēc eh, pusotra diviem gadiem tādā veidā varēsim ņemt vērā iegūto pieredzi un izdarīt eh, secinājumus. Tas ir pēc eh, tikšanās Varšavā un pilnīgi noteikti mēs turpināsim šo dialogu un ņemsim vērā polijas makroekonomisko līdzsvaru. Hübners kundzei. Mums ir vajadzīga tāda energopolitika, euh, la politika enerģetika, le sektor, kas eh, ņem vērā energo tirgus prasības, un es arī uzstāšos šajā sakarā nu, trešdien, lai varētu šo starp direkciju sasaisti izklāstīt. Un visā, kas attiecas uz um, valsts atbalstu enerģijai, kas ir nozīmīga, konkrēti arī izņēmumu saraksts. Tas būtu pirmais punkts. Otrais punkts būtu iespēja pārskatīt politiku atjaunīgo enerģijas ziņā, lai paturētu pozitīvo, lai atvērtu tirgu, kur tas ir nepieciešams, un uzkrāšanas ziņā ir jāparedz iespējas turpināt strādāt pie progresa elektroenerģijas tirgu. Domāju, ka mūsu rīcībā būs līdzīgi tad, kad mēs varēs, būsim varējuši nodrošināt sasaistes starp Eiropas un nacionālo sadaļu, kā arī ar mūsu lielajiem pētniecības organizācijām un mūsu uzņēmumiem. Nav eh, vēlami tas, ka tik daudzas mūsu universitātes vēl aizvien ir tālas no prioritārām jomām mūsu ekonomikā. Es domāju, ka mūsu eh, darbā būtu jānodrošina kāda sasaistes starp rūpniecības uh, un enerģijas politikām un izpēti. Paldies! Děkuji, pane generální řediteli, za velmi podrobnou. Paldies eh, ģenerāla direktora kungam par šo ārkārtīgi detalizēto atbildi uz katru jautājumu. Eh, visu eh, kolēģu vārdā es vēlreiz sveicu jūs un sakarā to, ka esat nozīmēts tik ļoti svarīgā amatā, kas ir svarīgāks mums, kā varbūt citām parlamentu komitejām, un eh, jūs un jūs kolēģi noteikti būsiet viena no svarīgākajiem sadarbības partneriem šajā komitejā, un tiem, kas darbosies eh, šajā komitejā pēc parlamentu vēlēšanām, tie noteikti ļoti drīz to uzzinās un jums iepazīsies Eh, šajā komitejā, manuprāt, vienmēr ir bijis, bijis ļoti augsts profesionālais līmenis, un man personīgi arī ir bijis liels gods strādāt šajā komitejā. Es vēlu jums veiksmīgu darbu eh, šajā ļoti sarežģītajā situācijā, jo pastāv tādas problēmas, kā eh, Ukraina, tāpat notiek dažādas izmaiņas pasaules tirgos un dažādas citas neparedzamas lietas. Tā ka ceru, ka jums būs veiksmīgs darbs šajā ļoti neparedzamajā vidē. Vēlreiz liels paldies un ceru, ka jūsu viesošanās mūsu komitejā vienmēr būs ļoti veiksmīgi. Jā, paldies, saka ģenerāla direktora kungs, paldies un uz veiksmīgu sadarbību. Jā, jen organizačņē Tagad viens tehnisks jautājums. Koordinātoru sanāksme sāksies pulksten 17.30.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 Uh, mums bija arī storīkungs. Un uh, pulksten 5.30 mums ir paredzēta koordinātora sanāksme. Tā ka mums tik tiešām jāstrādā ātri un jāievēro mums atvēlētais laiks šim darbkārtības jautājumam. Tagad mums būs uh, diskusija ar Mariju Kristīnu Russo, kura ir direktora atbildīga par starptautisko sadarbību. Gribētu sirsnīgi viņus veikt. Es domāju, ka koordinātori varbūt nu, kādu mirklīt varēs pagaidīt, tātad mums ir pusstunda atvēlēta šai eh, diskusijai ar eh, direktors kundzi. Um, ehm, ir sagatavota tabula, kas eh, raksturo situāciju, un tā ir pieejama deputātiem, bet es gribētu uzreiz dot vārdu Ruso kundzei. Jā, paldies! Man ir liels prieks būt šodien ITRA komitejā eh, savā mm, amata funkcijā. Es jūlijā pagājušā gadā sāku strādāt šajā amatā, un tagad pirmo reizi esmu šajā kapacitātē jūsu komitejā, un man ir liels prieks te būt. Izteikšos īsi, jo, kā jūs teicāt, mēs jau esam detalizētu informāciju iesūtījuši par uh, asociatīvo nolīgumu situāciju. Es tikai gribētu parunāt par svarīgākajiem, būtiskākajiem punktiem. Tātad pirmkārt, asociatīvie nolīgumi. Tie, protams, eh, ietilpst Eiropas Savienības sadarbības eh, stratēģijā, pētniecības un inovāciju jomā. Kā jūs zinat, komisija ir nākus klajā ar paziņojumu 2012. gada septembrī, kur ir noteikts ietvars sadarbībai pētniecībā un inovāciju jomā starptautiskajā sadarbībā. Šī stratēģija to iesniedza uh, eh, komisāra kas tika izskatīts konferencē. Arī ģenerāldirektors Smica kungs to iesniedz jūs komitejai. Ding dong. Ir tehniski traucējumi sistēmā. Ding,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 to widen the European research area beyond the borders of the EU. But for the first time in Horizon 20... Pirmo reizi apvārsnes 2020 e, ietvaros tas ir iekļauts 7. pantā regulā par apvārsni 2020. E, šī asociētības pamati ir e, zinātniski, ekonomiski, EFTA valstīm Tiek nodrošināts sadarbība tirgu un pētniecībā ar Eiropas Savienību un tāpat arī starp šīm asociētajām valstīm. Abām pusēm ir piekļuve un tās var izmantot sadarbību augstākajā līmenī. Pirms iestājas valstīm asociatīvais līgums dod mehānismu, lai palīdzētu šīm valstīm pieskaņoties Eiropas Savienības tiesību aktiem un pielāgoties es dalību situācijai. Sadarbības uh, ieguvumi ir arī zinātnes un, un diplomātijas jomā šīm valstīm. Tātad vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka mums nevajag asociatīvos līgumus uzskatīt tikai kā iespēju dot kāds guvums mūsu partneriem. Eiropas Savienība arī iegūst gan zinātniskā jomā no šiem asociatīviem līgumiem, jo tas dod arī iespēju Eiropas Savienības pētniekiem piekļūt uh, pētniecības eh, resursiem un kopienām citās valstīs, un tas arī veicina Eiropas Savienības zinātnes ekscelenci un konkurētspēju. Eiropas Savienība arī politiski iegūst, stiprinot saiknes ar valstīm, ar kurām mēs attīstam šo politiku, un Eiropas Savienības iegums ir arī ekonomisks, jo ir valsts, kuras ir geogrāfiski tuvākas Eiropai, un tās parasti ir tās, kuras ir visvairāk um, integrētas mūsu ekonomiskajā zonā. Tātad kāda ir asociatīvie mehānismi? Kā jau es teicu, apvārsnes 2020 stratēģiski raugās uz uh, šo asociatīvo sadarbību. Kaut programmas ir atvērtas principā pieteikumiem no jebkuras pasaules valsts septītais pāns uh, apvārs 2020 regulā limitē šo asociatīvo sadarbību tikai ar tām valstīm, kuras ir ap Eiropu, un it īpaši EA un EFTA valstis un paplašināšanās valsts, kaimiņattiecību politikas valsts un tās, kuras jau ir uh, asociatīvā ietvarā ar šo septīto ietvaru programmu papildus eh, Eiropas eh, kaimiņu valstīm. Septītais pāns par starptautisko sadarbību, kā jau es minēju iepriekš, nosaka arī kritērijas, ka kādus ir valstīm jāizpild, lai tos varētu pieļaut šajās asociētās programmās. Tā tad ir jābūt labai zinātniskai pētniecības kapacitātei, labai pieredzēji jau dalībai sadarbības programmās un jābūt attiecīgi noregulētāji intelektuāla īpašuma tiesību sistēmai. Tātad runājot par asociatīvo statusu, mēs esam snieguši rakstisku informāciju ITRE komitejā eh, jau decembrī un esam eh, snieguši jau informāciju par šo sanāksmi. Gribētu teikt sekojošo, ka tās valsts, kuras eh, sadarbojas ar septīto ietvaru programmu, ir paudušas uh, savu interesi to turpināt. Vienīgais jautājums šobrīd ir par Lihtensteinu, kura pauda interesi principā, bet parlaments nobalsoja pret šo asociatīvo statusu, tā tad šī valsts vairs nepauž savu interesi. Attiecībā uz pārējām ekonomiskās zonas un EFTA valstīm, Norvēģija un Islanda konkrētāk, šis process ir labi pavirzījies uz priekšu asociācijas sadarbība. Uh, notiek eh, grozot 31. Eh, protokola punktu par Eiropas ekonomisko zonu. Komisija nesen izpildīja savas procedūras šim grozījumam, un mēs tagad gaidam uz padomu un EFTA valstīm pašām, lai viņas pabeigtu šo grozījumu procesu. Mēs paredzam, ka asociatīvā sadarbība sāksies mājā šogad. Attiecībā uz pirmsiestājas valstu asociatīvo sadarbību tā balstās uz ietver līgumiem un vispārējiem nosacījumiem par šo valstu līdzdalību Eiropas Savienības programmās. Pirms iestājas valstis agrāk saņēma zināmas atlaides uh, savam ieguldījumam ietver programmā un atbilstoši to nepieciešamie atbalstīt, at, attīstīt savu zinātnisko kapacitāti, tas arī tiks atbilstīts uh, programmā apvārs 2020. Kādas ir, kāda ir situācija? Um, Sarunas ir praktiski pabeigts ar bijušo Dienaslāvijas repliku Maķedoniju, Melnkalnas, Serbiju, Bosniju, Hercegovinu. Serbija ar šīm valstīm sarunas turpinās un drīz tiks pabeigtas. Mēs esam pārliecināti, ka šīs valsts viss kļūs par asociatīvajām valstīm 2014. gada otrajā pusē. Eiropas kaimietiecība politikas valstu piesaiste, tāpat kā pirms iestājas valstu līdzdalība, tas balstās uz plašākiem ietvaru līgumiem, kā jau ir norādīts vēstulē, ko maz ģenerāla direktors Smita kungs nosūtīs ar Torī kundzei 1. augustā 2013. gadā. Sarunas ar Izrēlu tika uzsāktas pagājušā gada augustā. Komisija informēja parlamentu rakstiski 16. decembrī 2013. gadā, ka līguma projekts ar Izraēlu izstrādāts, un pēc šīs informācijas līguma teksts uh, tika finalizēts. Šobrīd tiek izietas procedūras, uh, ir ne, tiek vākt nepieciešamie paraksti, un mēs ceram, ka aprīlī tiks notikt galīgā līguma parakstīšana. Sarunas notiek arī ar Moldovu. Mans ģenerāldirektors šobrīd atrodas Moldovā. Eh, Moldova bija piesaistīta jau septītajai programmai, un tātad septītā pānta ietvaros Moldovai ir tiesības kļūt par asociatīvo valstu apārs 2020 izpratnē Armēnija arī vēl šo asociatīvo statusu, un mēs drīz sāksim sarunas arī ar Albāniju un sāksim runāt par iespējamiem līdzdalības nosacījumiem. Tāpat arī Ukraina bija pagājušo gadu jau paudus ļoti spēcīgu interesi, lai stiprinātu dialogu pētniecības un inovāciju jomā ar Eiropas Savienību ar iespēju, tātad viņi paredzēja iespēju asociatīvo statusu nākotnē, bet notikumi, kas um, ir notikuši Ukrainā un pašreizajā situācija, nozīmē to, ka esam saglabājuši dialogu pētniecības un zinātnes jomā un plānojam sākt pārunas pēc tam, kad tiks uh, parakstīts vienošanās šī mēneša beigās, lai raudzītos, kā labāk uh, to sasaistīt visu ar apvārsni 2020 un raudzīties, vai nākotnē Ukraina varētu kļūt par asociatīvo valsti, bet uh, Pagaidām mēs nedomājam, ka tas varētu notikt šogad. Tad vēl ir divas valstis. Šveice un Farēru salas, kur sadarbība notiek starptautiska līguma ietvaros par Šveici. Jūs zinat, kas notika. Komisārs Andorkungs uh, jau runāja par to 26. februārī parlamentā komisijas vārdā. Pavisam īsi tā tad sarunas bija tikpat kā pabeigtas, kad uh, Balsojums par masu imigrāciju notika 9. februārī, un mums eh, nācās šīs sarunas eh, pārtraukt, un tagad tās ir tādā pārtraukuma fāzē par Farēru savām. No padomas mēs saņēmsim uh, apstiprinājumu, bez sarunas par apārsni 2020. Mēs ceram, ka tur šis asociatīvais process ies uz priekšu ātri, bet tur ir daži politiski jautājumi saistībā ar starptautisku strīdu zivsaimniecības jomā, kas varētu ietekmēt ne asociatīvo statusu, bet drīzāk laika grafiku pieteikumam šī līguma noslēgšanai. Tātad līgums varētu retroaktīvi netikt attiecināts kā citi. Bet tāpat laikā līgums tiks iesniegts Eiropas parlamentam piekrišanas procedūras ietvaros, kā to paredz līgums. Tā tad, lai nodrošināt šo asociīvo statusu. Mēs uzskatām, ka valstīm, kas ir pieteikušās tur, tā tad tas viss tiks diezgan drīz finalizēts. Vairākums šo valstu varēs piedalīties apārsnes 2021. grantu procesā. Tas iekļaus praktiski visas tās valsts, ar kurām šie asociatīvie līgumi būs retroaktīvi stājušies spēkā. Tātad no 2014. gada 1. janvāra, kad šie līgumi būs bijuši noslēgti. Vēl noslēgumā pāris vārdi par zinātniskiem un tehnoloģiskiem sadarbības līgumiem. Kā jūs zinat, mums ir 20 šādi līgumi, un šie līgumi parasti ir jāatjauno Tas notiek regulāri, mm, reiz piecos gados, bet atšķirībā no asociatīviem līgumiem šo līgumu grafiks un atjaunošana nav saistīts ar ietvara programmu. Tā tad es gribētu sniegt jaunāko informāciju par pašreizējo situāciju, par šiem līgumiem, kas tiek vai kuri ir apja, atjaunoti tagad šajā laikā. Pirmkārt, atjaunojām zinātnisko un tehnoloģisko sadarbības līgumu ar Krieviju, tas tika atjaunots februārī. Uh, un parlaments izskatīja šo failu ļoti ātri un efektīvi, un paldies jums par to. Parlaments arī deva savu piekrišanu, lai atjaunotu līgumu ar ASV 11. martā, un fails šobrīd atkal atrodas padomē, un tad vienošanās ar Ukrainu. Arī tur būs jāatjauno šis, šī vienošanās, un parlaments arī, protams, atkal paldīs savu piekrišanu. Tā tad tāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz uh, apvārsni 2020 un uh, līguma atjaunošanu. Man ir prieks, ka mums vienmēr ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Eiropas parlamentu, un es ceru, ka tas tā arī turpināsies. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie par questa presentazione. Se ci... Jā, paldies par šo prezentāciju. Ja ir kādi jautājumi, katram runātājam būs viena minūte atvēlēta. Lūdzu, jūs prasiet vārdu. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies par šiem ievadvārdiem. Man ir tikai viens jautājums. Nu labi, īstenībā divi. Pirmais ir tāds, kādā veidā, labi, es pagaidīšu, kamēr noregulēs uh, komisijas pārstāvu austiņas. Labi, tātad kādā veidā šī informācija tiks nodota tas eh, saņēmējiem. Mēs to zinām, bet pētnieki, kas vēlas finansēt kādu programmu, iesniegt to finansējumu saņemšanai, kā viņi zinās, no kurām valstīm viņas savas eh, programmas drīkst sūtīt mums. Tas viens jautājums. Otrs jautājums. Islandes vai Norvēģijas jau, gadījumā nav nekāda problēma. Mēs viņus varam uzskatīt par pilntiesīgiem partneriem, sadarboties ar viņiem. Bet šajos projektos ar šiem partneriem, kas jau ir atzīti, komisija vai citi lēmēji, pieņemot savu lēmumu, vai tiks vērtēts arī no kurām valstīm ir šie eh, dalībnieki, vai ir kāds prioritārais dalību valstu sar, saraksts ar dalībniekiem, vai ne. Paldies, Grostec kungu. Merci. Paldies. Ļoti īsi. Ir vienošanās ar Izraēlu. Es gribētu zināt par pētījumu projektiem uzņēmumiem kolonijās. Vai šie uzņēmumi var izmantot Eiropas palīdzību? Tālāk jūs runājat par Šveici, tas ir tūl manam vēlēšana apgabalam, ir Šveices pētnieki, kas saņēma kopš 2007. gada nopietnu Eiropas finansējumu, pagaidām tas ir pārtraukts, bet vai ir precizējumi šajā sakarā? Jo var pieļaut, ka Šveices pētnieki ir nonākuši sarežģītā situācijā. Jā, paldies. Manuprāt, neviens cits neprasīja iespēja izteikties, tāpēc došu atpakaļ vārdu direktorei Ruso kundzei atbildes sniegšanai. Jā, paldies. Attiecībā uz informācijas sniegšanu mums ir ļoti plašs un cerams labi funkcionējuši informācijas tīkls, vispirms jau nacionālajie kontaktpunkti visās dalību valstīs un asociētajās valstīs, kas tiek eh, pielaistas apvāršana 2020 programmai. Un mēs izmantojam visus informācijas kanāls, sākot no nacionālajiem informācijas punktiem līdz dažādām uh, programmām, uh, lai šo informāciju izplatītu. Mums ir plaša informācija pieejama arī uh, Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju portālā Tāpat arī dažādās dalību valstīs un asociācijas valstīs eh, mums ir atvēršanas dienas apvāršana 2020 programmai kā speciāls pasākums. Tā kā es domāju, mēs esam piešķīruši pietiekam lielu lomu eh, šīs informācijas izplatīšanā. Protams, ka informācijas izplatīšana ir priekšnosacījums, uh, lai piedalītos šajā programmā, tas viss funkcionē, tas tāds kopīgs pasākums. Un Eiropas parlamenta atbalsts ir ļoti svarīgs. Attiecībā uz Īslandu un Norvēģiju un viņu vienlīdzīgām e, piedalīšanās tiesībām, kā es sacīju iepriekš, ja runa par trešām valstīm, kas ir asociētas apvāršana 2020 programmam, tāpēc viņām izturās tāpat kā pret dalību valstīm, viņiem ir tāds pašs tiesības kā dalību valstīm viņas var veidot vienu no trim valstīm, kas ir prasība konsorcija izveidē. Bet eh, tas nenozīmē, ka viņiem ir kāda dominējoša loma. Nē, viņiem ir tādas pašas tiesības un iespējas kā dalību valstīm, bet ne kā trešām valstīm. Un izmantošu iespēju atbildēt Grostets kundzei Šveices gadījumā. To nevar saistīt ar apvārsni 2020, bet Šveice var piedalīties pilnībā programmā kā trešā balsts. Jo apvārsnes 2020 ir atvērts trešo valstu dalībai. Un Šveice nav, nebūdama asociētā Valsts var būt kā trešā valsts piedalīties programmā, ne tāpat kā dalība valstis, un tāda situācija jau bija piektās pamatprogrammas laikā. Un um, tā kā Šveice ir svarīgs partners, jūs uh, to jau pasvītrojāt, bet gribu piebilst, ka Šveices lēmējiestādes, kas strādā ar pētniecības jautājumiem, ir nobažījušās un arī do, meklē iespējas finansēt Šveices pētnieku dalību apāršņu 2020 ietvaros. Katrā ziņā šajā etapā Eh, asociācijas sarunas ir pārtrauktas, bet diskusijas ar Šveici turpinās un jau rīt mūsu ģenerāla direktoram būs visaugstākā līmeņa sanāksme ar Šveices pārstāvjiem Briselē. Par okupētajām teritorijām runājot, no līgumā ar Izrēlu mums ir iestrādātas vadlīnijas, ko uh, Eh, ADD publicēja jū, pagājušā gada jūlijā attiecībā uz pētniecības struktūrām okupētajās teritorijās, un tās nevar piedalīties apārsnī 2020. Ceru, ka esmu atbildējusi uz jautājumiem. Bene, abbiamo... Labi, paldies, priekšsēdētāji. Līdz ar to esam arī izskatījuši atvērto mūsu šodienas sēdes daļu. Paldies Ruso kundzei par to, ka viņi varēja ierasties. Paldies arī par skaidro un plašo prezentāciju. Domāju, ka šai komitejai nebūs iespēja vairs šajā sastāvā ar jums vēl tikties, bet pēc vēlēšanām labprāt. Tā kā paldies vēlreiz Ruso kundzei uzredzēšanos. Tā pirms kolēģi dodas projām, es vēlos atgādināt jums, ka šovakar šajā pat telpā būs vēl cita sanāksme. Līdz ar to jums tiek lūgts neatstāt dokumentus vai citas lietas šajā telpā. Kaut arī mēs atgriežamies šai pašā telpā rīt no rīta. Tā kā vēršos pie jums ar lūgumu paņemt līdzi visus savus dokumentus, dodoties projām. Rīt no rīta tiekamies šai pašā telpā no 9 līdz 10 un pēc tam no desmitiem sāksies balsošana. Pirms balsošanas paredzēta komitejas fotografēšanās. Paldies visiem, tiekamies rīt no rīta un turpinājumā zālē es aicināšu palikt tikai koordinators. Paldies!